Kolēģi, cominciamo la seduta. Godātie kolēģi, sāksim sanāksmi. Komisārs kundze, jūs arī esat klāt. Gribu jūs visus šeit sveikt Eiropas parlamentā Krimu komitejas sanāksmē. Manuprāt, šīs komitejas darbs un šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmām kārtām mums ir 28 pārstāvi no nacionālajiem parlamentēm, tiek pārstāvēt 16 dažādi parlamenti kopumā, un ir pārstāvēta arī viena ne Eiropas Savienības valsts, kas ir Schengenas zonā, kas jāsaka ir diezgan tāds būtisks fakts šāda veida sanāksmē. Tāpēc domāju, ka mums vajadzētu uzsvērt to faktu, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis pasākums, jo dialogs ar nacionālajiem parlamentiem komisārs Malmstrēms kundzes klātbūtnē, mūsuprāt, vēl vairāk uzsver to, cik ļoti svarīgs ir mūsu mandāts kā ārkārtas komitejai šeit Eiropas parlamentā. Un jāsaka, cīņa pret organizēto noziedzību pilnīgi noteikti ir svarīgs un aktuāls jautājums un eh, ļoti augstu pēc ranga Eiropas Savienības darba kārtībā. Šī ir pirmā reize, kad Eiropas Savienība ir izveidojusi īpašu komiteju šādiem nolūkiem, tātad, lai apkarot organizēto noziedzību, nelegālo līdzekļu legalizēšanas praksi. Un un tam līdzīgi. Tāpēc paldies visiem, kas esat ieradušies, īpaši paldies arī uzaicinātajiem runātājiem. Un lūk, mums tiek dot iespēja apmainīties ar viedokļiem starp Eiropas parlamenta deputātiem un Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas, protams, bagātinās mūsu pieredzi, apsvērums un mm, tālāko darbu. Jo, protams, ka no apusējas pieredzes apmaiņas varam tikai iegūt un abi abas puses. Šorīt jau teicu, uh, ka pēc grozījuma apspriešanas, ka ir iesniegti vairāk kā 744 grozījumi. Tos esam saņēmuši no dažādām komitejām, no dažādām grupām. Esam pieņēmuši starposmu ziņojumu par organizēto noziedzību, korupciju un uh, nelegālo līdzekļu legalizēšanu. Referents Jakolīno kungs mūs iepazīstinās ar ziņojumu pēc īsa brītiņa. Uh, bet ļaujiet man jums pastāstīt, ka šī ir, šis ziņojums tiešām ir bijis ļoti veiksmīgs panākums, jo visi šie grozījumi, kas tika iesniegti, pilnīgi noteikti ir tagad iezīmējuši to ceļu, pa ko mums jāiet tālāk, lai rastu pareizo virzienu un varētu apkarot organizēto noziedzību, korupciju un tā tālāk. Nu, un tagad pāriesim pie šīs pēcpusdienas darba kārtības. Vispirms došu vārdu komisārei Viņai tiks dots apmēram 20 minūtes, lai izteiktos, pēc tam sekos jautājumu un atbilžu laiks, kur apmanīsimies ar viedokļiem ar komisāru Malmstrēms kundzi bet viņai būs jādodas prom apmēram pulksten četros. Tajā brīdī uzstāsies Jakolīno kungs un iepazīstinās mūs ar ziņojumu, ko nu pat pieņēmām un kas lūk tik pieņemts šī rīta balsojuma rezultātā. Tāpat arī pastāstīs par grozījumiem. Pēc tam mums sekos diskusijas par organizēto noziedzību eh, ar jautājumiem un atbildēm atkal. 4.50 savukārt pievērsīsimies debatēm par korupciju, atkal 5 minūšu ievadvārdu no referenta puses un atkal jautājumu un atbildes, un pēc tam 17.35 eh, aptuveni savukārt paredzētas debatas par nelegālo līdzekļu legalizēšanu, jeb naudas atmazgāšanu, un atkal tieši tādā pašā kārtībā vispirms 5 minūtes referentam un pēc tam jautājumu un atbilžu sesiju. Nu, un tad noslēgumā mm, es uzaicināšu jūs visus uz kokteili, kas tiks servēts tepat ārpusē pie sanāksmes zāles, kā tāds lielsks noslēgums visām šīm debatēm. Gribēju teikt tikai lūko šis pasākums ticis organizēts tā, lai visi kolēģi, kas to vēlas, varētu izteikties. Bet, protams, ka vārdu nevarēsim dot visiem un par pilnīgi visām tēmām, tāpēc, ka laika mums nav tik daudz, laiks ir ierobežots. Lai pārliecinātos, ka sanāksme norisinās eh, gludeni, bez kādās aizkavēšanās, gribētu uzreiz teikt, ka runāšanas laiks būs ierobežots līdz divām minūtēm, neilgāk. ilgāk Un tāpēc izsakieties lakoniski savos jautājumos un izsakiet jautājumus tieši par to tēmu, kas tobrīd tiek apspriesta. Neuzdodiet lūdzu jautājumus par kādiem citiem jautājumiem, kas tobrīd netiek diskutēti. Esam centušies turklāt izstrādāt arī metodu, kas padarītu šo viedokļu apmaiņu tādu dzīvīgāku un enerģiskāku. Uh, Jums, tiks, jums ir izdalītas krāsainas reģistrācijas kartiņas. Baltā kartiņa nozīmē, ka jūs vēlties piedalīties vispārīgās diskusijās ar komisāru skundzi. Zilā krāsā, jeb zeltainā krāsā ir uh, debatas par organizēto noziedzību, oranžā krāsā par korupciju un zaļa par nelegālo līdzakļu legalizēšanu. Tāpēc aizpildiet attiecīgo reģistrācijas lapu atkarībā no tā, par kuru tēmu vēlaties izteikties, kas jūs visvairāk interesē. Un tad šīs lapas pēc tam sekretariāta asistenti savāks. Vis, un secība būs tāda, ka uzklausīsim divus Nacionālo parlamentu pārstāvis un pēc tam vienu no Eiropas parlamenta. Katrā panelī būs divi jautājumi no nacionāliem parlamentiem, tātad, un tad jautājums no, no Eiropas parlamenta deputāta. Tāda secība, tāda kārtība. Un nu, pēcpusdienā ejot uz priekšu, varbūt eh, šis princips mazliet mainīsies, bet es domāju, ka tas viss tikai uzlabos vēl kopējo situāciju un beigu beigās cerams mums būs ļoti veiksmīga diskusija un pēcpusdiena. Nu, šķiet, jūsu dokumentos lapa ar šo informāciju ir iekļauta, nu, un tāpēc tālāk Cecīlija godātie kolēģi gribēja jums vēl pastāstīt, ka ļoti daudz kolēģi no Krimu komitejas šobrīd piedalās ļoti svarīgā balsojumā Lībe komitejas sanāksmē, kur tiek spriests par mm, nozīmīgu ziņojumu kas saistīts ar konfiskācijas jautājumiem, un tāpēc viņi varētu arī uzstāšanās laikā vēl zālē ierasties. Bet, lai kāds ir nebūtu, Mālstrēms kundze došu vārdu vispirms jums, lai jūs tad, lūk, varat nākt klajā ar saviem ievadvārdiem. Paldies, Sonja! Dāmas un kungi, man milzīgs gods būt šeit ar jums šai pēcpusdienā. Un tas, ka jūs esat šeit, parāda, cik ļoti svarīgi ir šī tēma un cik svarīgas ir kopīgas diskusijas starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Šī mums ir lieliska iespēja konstatēt, kur ir gūts progress un kādi izaicinājumi joprojām vēl ir mūsu priekšā. Vēlos pievērsties trim galvenajām jomām. Uh, protams, ļoti labi apzinoties, ka šeit ir daudzi un dažādi aspekti, bet mums tam vēl visu pēcpusdienu. Pirmām kārtām kriminālie tirgus, ir noziedzīgie krimi, kā piemēram kibernoziedzība, cirniecība ar cilvēkiem, ieročiem tā tālāk, tālāk, kriminālās darbības iekļūšana leģitīmā tautsēmniecībā un tālāk informācija plūsmas uzmošanas starp dalību valstīm un ES aģentūrām, kas nodarbojas ar noziedzības apkarošanu. Vispirms ļaujiet pievērsties eh, pirmam jautājumam. Kā jūs zināt, Lisabonas līgums piedāvā jaunu jaunu uh, eh, juridisko pamatu organizētās noziedzības apkurošanā Eiropas Savienības līmenī. Ir izstrādāta Stokholmas programma, kā jūs zinat, daudzgadu politikas uh, uzmetums brīvības, drošības un tiesiskuma telpai. Uh, Un tas, protams, parādās komisijas iekšējās drošības stratēģijā, ko komisija lika priekšā 2010. gada novembrī un ko dalībvalsts pieņēma, izstrādājot tur arī operatīvās prioritātes eh, likumdošanas darbā. Un tas, protams, pilnīgi noteikti iekmē to veidu, kādā mēs pieņemam lēmumus šai jomā, iesaistot Eiropas parlamentu, krietni nozīmīgāk lomu piešķirot arī nacionālajiem parlamentiem. Un tāpēc, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ka jūs varat šeit ierasties un varat pastāstīt mums par savu viedokli un ka mēs kā komisija to varam uzklausīt. Iesākumā tātad šie noziedzīgie tirgi, sākot ar kiber kibernoziedzību. Tā ir joma, kura vien vairāk redzam, ka parādās tāds ļoti uh, sarežģītas un organizētas noziedzīgās grupas. Mums ikdienas dzīvē jāspēj justies drošiem, un pilsoņiem un uzņēmumiem ir jāspēj uzticēties faktam, ka internets ir droša vieta uzņēmē darbībai. Tas ir svarīgs gan izaugsmē, gan uzticēšanās uh, vajadzībai, un tāpēc transakcijām jābūt drošām un personu datiem aizsargātiem. Gribu uz, pirmais solis uh, kibernoziedzības apkarošanā tika spērts Eiropas kibernoziedzības centrā Eiropa lietvaros eh, šī gada janvārī. Tika izveidot Eiropas fokus punkti ciņai pret kibernoziedzību un tika apkopot ekspertīzi dalību valstīs, veicot arī izmeklēšanas par jauniem kibernoziedzības draudiem. Pēc mēnešas kopā ar saviem diviem kolēģiem Nelī Krūs un Ketī, Katiju Aštonu eh, kas ir augstā pārstāva, kā jūs, protams, zinat, likām priekšā uh, Eiropas kiberdrošības stratēģiju. Esam saņēmuši ļoti pozitīvu atgriezenisko sākni no daudziem nacionāliem parlamentiem, arī no Eiropas parlamentu, un ar nepacietību gaidām iespēju ar jums sadarboties, lai tālāk to padarītu par uh, eh, veiksmas stāstu. Nacionālajiem parlamentiem arī šeit nozīmīgi lomu spēlējam, lai uzraudzītu nacionālo kiberstratēģiju izstrādu un īstenošanu. Pirms Ziemassvētkiem man bija iespēja nākt klajā arī ar um, kopā ar ASV partneriem ar globālo aliansi cīņā pret bērnu seksuālu izmantošanu tiešaistē. Šī ir iniciatīva, kurā līdzdarbojas 50 valstis no visas pasaules un kas visaugstākajā politiskajā līmenī ir paudušas apņēmību cīnīties pret šādu drausmīgu noziedzību savās valstīs, ietverot uh, pasākumus upuru, identifikācijai pārkāpēju, kriminālu vajāšanas pasākumus, tā lai varētu samazināt tā, tā, tos attēlus, kas pieejami tiešsaistē un kas saistīti saistīta ar bērnu ļaunprātīgu iz, seksuālu izmantošanu, Un, lai, un tā turklāt tiek rīkots arī informācijas kampaņas. Nu, līdz ar to nonāk pie vēl vienas tēmas, kas ar to saistīta, un tā ir tirzniecība ar cilvēkiem. Mm, tā ir, tas ir briesmīgs cilvēktiesību pārkāpums un pavisam nopietnas pārobežu noziegums, kas rada milzīgus finanšu iegūmus organizētām noziedzīgām grupām. Tas ir ļoti nopietnas noziegums, un komisijā es nācu klajā ar pirmo datu uh, savākšanas ziņojumu Eiropas Savienības līmenī. Un tur parādās, ka šī noziedzības apjoma ir pieauguši par 18% uh, eh, saistībā ar identificētajiem smagajiem eh, um, upuriem, un kas, eh, bet kas ļoti skumji, tikai un par 13% ir samazinājušies notiesāto skaits un izskatīto lietu skaits laikā no 2008. līdz 2010. gadam. Un jāsaka, bērni un jaunieši ļoti daudz cieš no šīs noziedzības. Eiropas Savienības stratēģijā tiek uzsvērts, ka, uzsvērts, ka galvenā atbild, atbildība par cilvēku tirniecības apkarošana, protams, ir dalība valstu ziņā. Da, e, tas sāks ar jaunās direktīvas īstenošanu, kas dalība valstīs jātransponē līdz, sastīm, līdz šī gada 6. aprēlim. E, tas ir ļoti svarīgs likuma tiesība akts, kas paredz e, nulles iecietības pieeju pret pārkāpējiem, paredz kopīgas kriminālas sankcijas un upura aizsardzību es domāju, ka šis darbs, kas tika paveikts tik īsā laikā, parāda, cik svarīgs šis jautājums ir mums visiem. Bet tikai dažas no dalībvalstīm ir pilnībā šo direktīvu jau transponējušas. Un, protams, ka visām dalībvalstīm ir jāizpilda visas te paredzētie noteikumi, jo, protams, ka visas vēlējās šo direktīvu pieņemt. Es domāju, ka nacionālajiem parlamentiem šeit nopietni lomu spēlējam, lai virzītu šīs direktīvas transponēšanu savās valstīs un tiesību aktos. Nu, vēl mazliet par ieročiem. Kā jūs zinat, tie tiek izmantot ļoti plaša veida kriminālās eh, darbībās un rada draudus drošībai, gan reālai drošībai, gan arī iedomātai drošībai mūsu pilsoņu prātos. Eh, traģiskie notikumi pagājušajā gadā Francijā, Bēļģijā un Norvēģijā ir ļoti labi parādījuši, ka nepieciešams efektīvi darboties, lai šāda rīcība aizskavētu. Mēs šobrīd gatavojam stratēģiju pret ieroču kontrabandu un tā būs gatava līdz šī gada beigām. Tajā tiks apskatīt tādi jautājumi, kā nodokļu kontrabandas padarīšanu par, par kriminālu nozīgumu visās Eiropas Savienības valstīs, un tiklāt tiks izstādāt arī attiecīgi kopēji noteiku, noteikumi, kā šo jautājumu risināt. Esam uzsākuši publiskas konsultācijas, lai savāktu viedokli par to, kādai vajadzētu būt Eiropas Savienības eh, lomai ša, šo draudu apkarošanas sakarā, bet mēs ap, konsultēsimies arī ar plašākiem eh, ieinteresēto pušu lokiem. Ehm, protams, ka viens no, viens no pievilcīgākajiem elementiem noziedzīgajos tirgos ir eh, narkotika kontrabanda. Statistika ļoti labi parāda, cik liela ir šī problēma. Apmēram 124 tonnas kokaīna ik gadus tiek patērēta Eiropas Savienībā un ir apmēram 4 miljonu lietotāju, kā rezultātā nelegāls narkotika uh, lietošanas rezultātā apmēram 7500 pārdozēšanas gadījumu tiek konstatēta Eiropas Savienībā un Norvēģijā ik gadus. Pēc uh, manas iniciatīvas MCDA aģentūra, kas ir narkotiku uzraudzības aģentīna no Eiropas, apvienoja pagājušajā gadā spēkus, lai izstrādātu pirmo Eiropas Savienības narkotikas tirgus ziņojumu, kur tika apkopoti zinātniskie dati un izmeklēšanas rezultāti, aptverot tādas jomas kā ražošana, kontrabandu un patēriņu. Ziņojums ļoti labi parāda, kādas ir tās problēmas, kas saistītas ar mobīlo amfetamīnu ražošanu, um, ražošanas iekārtām un ļoti agresīvo interneta mārketingu. Uh, kas, protams, īpaši kaitē jauniešiem. Un tas nozīmē, ka visas aģentūras ir ziņojuma sagatavošanas rezultātā vairs daudz efektīvāk sadarboties tālāk. Uh, E, noziedzīgās darbības iesaistīšanās legālajā ekonomikā un tautsemniecībā. Mēs ļoti labi zinām, ka krimināla ekonomika saistīta ar skaidrs naudas līdzekļiem. Organizētie nozied, or, nozie, organizētās noziedzības pārstāvi vēlas savus lielos peļņu, protams, kaut kādā veidā legalizēt laika gaitā. Un tāpēc mēs daram visu, kas iespējams, lai nelegāto līdzekļu legalizāciju apkarotu un nepieļautu un or, harmonizētu noteikumus, saskaņot noteikumus un procedūras naudas atmazgāšanas novēršanā. Naudas atmazgāšana, protams, ir ļoti ļoti sarežģīts, plašs un daudzšķautnains uh, eh, pasākums. Tiek, uh, un tāpēc svarīgi uzlabot sadarbības starp dalībvalstu finanšu izmeklēšanas uh, dienestiem savā starpā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja vēlamies vērties pret naudas atmazgāšanu un pretoties arī terorismu finansējumu schēmām. Ir izveidota ES FIU platforma, uh, kas pieļauj šādu informācijas apmaiņu un apmaiņu ar paraugu prakstu ar dalību valstīm un komisiju. Turklāt pavisam nesen pieņēmām arī komisijas priekšlikumu par ceturto naudas atmazgāšanas direktīvu, kas būs nākamais svarīgais solis, lai spēcinātu juridisko ietvaru, kas, kas seko finanšu darbības e, grupas izveidēji e, un tās rekomendācijām pagājušajā gadā. Naudas atmazāšana ir tikai viena liela. E, Viena liela vārti noziedzniekiem uz leģitīmu ekonomiku, otrs, protams, ir korupcija. Un tā ir Tā pastāv dalībvalstīs dažādos līmenos. Protams, te runājam par milzīgām naudas summām. Tāda piesardzīgas aplēses liecina, ka tā varētu skart apmēram vienu gadu Eiropas Savienības budžetu. Un tā, tā ir tie tie līdzekļi, ko Eiropas Savienība zaudēja gadus. Un tā rezultātā, protams, eh, tiek apdraudēta uzticēšanās sabiedrībai, tās iestādēm, struktūrām un rada draudus sociālajai, sociālajai vidē. Un tieši tāpēc komisija šovasar publicē, publicēs ziņojumu par korupcijas apkarošanu. Tā rezultātā, cerams, varēsim uzlabot uzticēšanos starp valstīm, veicināt paraugu praksi un pārliecināties, ka ir arī papildus politiska apņēmība apkarot korupciju. Šai ziņojumā tiks iekļauti konstatējumi un rekomendācijas, kas attiecas uz katru no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī uz Eiropas Savienību kopumā. Mēs tāpat mm, eh, izteiksim konstruktīvu kritic, kritiku dalību valstīm. Es domāju, ka visiem vajadzētu tā rīkoties, lai virzītu uz priekšu korupcijas apkurošanas politiku. Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu atbalsts, protams, ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs tiešām ceram, ka Nacionālajie parlamenti iesaistīsies arī tālāku mm, rekomendāciju īstenošanas uzraudzībā. Jo, protams, ka nevēlamies nekādā gadījumā, lai šis, šī ziņojuma saturs tiktu kaut kādā veidā sašķidrināts vai atšķaidīts. Sonija jau nu pat minēja, sakot, ka, lūk, atsevišķi kolēģi nav varējuši vēl šobrīd ieraksties, ka ir pašreizēji instrumenti, kas paredz e, kriminālo aktīvu iesaldēšanu, pārvaldīšanu, konfiscēšanu, bet pašreizie pasākumi nav pietiekami efektīvi, un tāpēc komisija ir pieņems priekšlikumu par direktīvu attiecību uz konfiscēšanu un kriminālo aktīvu atgūšanu Eiropas Savienībā, kas ļaus dalību valstīm daudz vienkāršākā veidā krim, noziedzīgo aprindu peļņu konfiscēt. Šis priekšlikums, cerams, eh, rezultēsies ar pozitīvu balsojumu Eiropas parlamentā un, varēs, un direktīva varēs stāties spēkā. Un visbeidzot, mums vajadzīga labāka informācijas plūsma starp uh, eh, dalību valstīm un starp Eiropas Savienības aģentūrām. Ir, protams, Eiropols, tam ir papildus pievienotā vērtība, jo tā veicina šādu veidu informācijas apmaiņu un analīzi. Pāriešana pie lielākas informācijas apmaiņas nozīmē arī zinām kultūras maiņu, tādu kā attie, attieksmes maiņu dažādos nacionālos policijas spēkos, jo šie spēki, jāsaka, nav pieraduši apmainīties ar informāciju, bet mums jādomā par to, kā to veicināt, kā nodrošināt apmācību un tā tālāk. Mums taču ir Zviedrijas iniciatīva un tā tālāk, un ļoti, ļoti dažas dalībvalsts izmanto pašreizējās struktūras informācijas apmaiņai. Mums ir jāvirzās uz tādu Eiropas policijas kultūru, un par šiem jautājumiem grasamies runāt arī priekšlikumā, kas reformēs Eiropolu juridisko bāzi. Protams, tam jānotiek saskaņā ar atskaitīšanās procedūrām, kas paredzēts Lisabonas līgumā. Šajā priekšlikumā, un tas būs jums interesanti, kā parlamentāriešiem, tiek paredzēts jauns mehānisms parlamentu kontro kontrolē, kur būs iesaistīti nacionālie parlamenti ar ex-ante un ex-post pro informācijas procedūrām un paredzēs atsevišķos gadījumos arī konsultācijas. Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti iesaistīsies arī debatēs par daudzgadu darba programmu aģentūras kontekstā un sniegs savu atzinumu par to. Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti turklāt saņems informāciju arī saņemot uh, ikgadējus darbības ziņojumus un, protams, arī gada pārskatus, tāpat arī draudu novērtējumu strateģiskās analīzes vispārējos situāciju apraksts saistīt ar Eiropolu mērķiem, kā arī saņems rezultātus par, no pētījumiem un novērtējumiem, ko Eiropola paredzēs um, un pasūtīs katrā dalību valstī. Turklāt eh, parlaments saņems arī um, apstiprinās arī nolīgumus ar trešām valstīm par konkrētu praktisko sadarbību. Tādā veidā mēs nodrošināsim arī zināmā mērā piekļuvu klasificētai un ļoti um, delikātai informācijai atbilstīgos gadījumos. No apmācības punktu raugoties, mēs ierosinam apvienot Eiropolu un ES policijas uh, koledžu CEPOL, lai veidot ciešākas saiknes starp apmācību un atbalstu operatīvai policijas sadarbībai. Turklāt nodrošināt efektiv, efektivitātes pieaugumu uh, vidējā termiņā. Šāda veida ietaupījumi ļaus Eiropā Eiropas Savienībai pastiprināt augstas kvalitātes apmācību kārtības sargājošam personālam. Un e, par to runājam e, attiecīgajos dokumentos. Tam visam, protams, ir vajadzīgi līdzekļi. Sarunas par ES daudzgadu finanšu plānu laikam no 2014. līdz 2020. gadam joprojām turpinās. Iekšējās drošības jomā komisija ir ierosinājusi apjomīgas vienkāršošanas vingrinājumus pašreizējā situācijā, un lai nu kāda arī būs tie skaitļi, pie kā mēs nonāksim, šī vienkāršošana pilnīgi noteikti ir nozīmīga. Mēs turklāt esam pārgājuši pie dalītas pārvaldības, jeb kopīgas pārvaldības tā, lai dalība valsts daudz labāk var izmantot arī mūsu rīcībā esošo droš, ekspertīzi drošības jomā. Mēs savukārt vēlamies izvanot vienotu fondu, kas ļautu, kas pie, piedāvātu līdzekļus visu veidu policijas sadarbībai, terorismu apkarošanai un uh, drošības uh, robežu, robežu kontrolē. Mēs ceram, ka šāda veida elastīgi mehānismi ļaus finanšu resursus sadalīt, sadalīt daudz elastīgāk, pamatojoties uz daudzgadu e, finanšu plānu. Un te es lūk skatos atkal uz Eiropas kolēģiem, e, Eiropas parlamentu kolēģiem un ceru uz viņu atbalstu tajā brīdī, kad notiks balsošana. Godāt Eiropas parlamenta deputātu un Nacionālo parlamentu Minijā Sonja, man, protams, būtu vēl ļoti daudz, kas ko teikt. Un ceru, ka mums būs iespēja pieskarties vēl atsevišķiem, vēl ne, ne, neapspriestiem jautājumiem tajā brīdī, kad atbildēšu uz jūsu. Uz uz uh, klātesošo jautājumiem. Paldies! Paldies, paldies Cecīlija! Es vēlētos uzsvērt, lai vēl izceltu jūsu teikto par to, ka mums ir nepieciešama viedokļu apmaiņa, un tādēļ mēs arī tiekamies ar Nacionālā parlamentu deputātiem. Un šāda tikšanās mums notiek arī šodien. Un šodien mēs uh, pievēršamies uh, svarīgiem uh, tematiem, pie kā strādā gan parlamenti, gan mēs runājam par 550 miljonu cilvēku brīvību un drošību. Un mēs arī Eiropas parlamentā pirmo reizi esam izveidojuši komiteju, kas uh, risina organizētās noziedzības, korupcijas un naudas atmazgāšanas jautājumus. Kad eh, es jums eh, uzdevu tādu it kā ļoti vienkāršu jautājumu pirms diviem gadiem par to, vai ir veikti kādi pētījumi, vai ir aprēķināts, Uh, er, uh, nelegālās ekonomikas apjoms Eiropas Savienībā, uh, vai ir zināms, cik mafiozu organizāciju, organizētu noziedznieku grupējumu darbojas Eiropas Savienībā, un ko mēs vispār zinām par, par to, kāda ir uh, šīm parādībām ietekme uz Eiropas Savienības ekonomiku, un toreiz mēs no jums saņēmām ļoti skaidru atbildi. Proti, uh, kā visas 27 dalību valstis uh, toreiz, diemžēl, atradās tādā situācijā, ka ir e, jūtams e, kriminālās e, pasaules aktivitātes pieaugums un nebija pasargāta neviena valsts no šādām parādībām. Toreiz es biju ziņotāja referente par uh, par eh, organizētās noziedzības jautājumiem. Eh, šis ziņojums tika pieņemts 2012. Eh, gadā, un mūsu komiteja tika izveidota pirms gada. Mēs esam organizējuši uzklausīšanu par dažādiem tematiem, ne tikai par aktuālo situāciju, bet arī par citiem jautājumiem. Mēs izmeklējam uh, kāda ir situācija. Mēs vēlamies zināt visus faktus par organizēto noziedzību, par to, kā organizētā noziedzība iesaistās korupcijā un naudas atmazgāšanā. Mūsu komitejas delegācija pagājuši nedēļ bija Vašingtonā, lai saņemtu pārskatu par sadarbību Eh, tieslietās eh, ar trešajām valstīm veicot izmeklēšanu, un ASV šajā sakarā ir ļoti svarīgs partneris. Mēs tikāmies ar dažādu aģentūru pārstāvjiem. Šīs aģentūras cīnās pret eh, organizēto noziedzību, korupciju, at, naudas atmazgāšanu. Mēs tikāmies ar valsts sekretāru Justinu Skotu Mēs tikāmies ar valsts eh, kases pārstāvjiem par to, mēs interesējamies par to, kā tiek notiek nelegāli iegūtu līdzekļu konfiskācija ASV, un mums notika ļoti intensīva informācijas apmaiņa par šiem jautājumiem. Un mūs ļoti ieinteresēja tā sistēma, kas tur pastāv, kā tiek uh, konfiscēti šie nelegāli iegūtie līdzekļi, un arī mūs interesē jūsu viedoklis par uh, šiem jautājumiem, par to, ko domā nacionālajie parlamenti, jo šeit ir runa arī par lielām naudas summām, kas tiek iegūtas nelegālā veidā. Jūs uh, noteikti apzināties, ka mūsu komiteja varētu darboties vēl efektīvāk, ja mēs saņemtu spēcīgu atbalstu no dalību valstu parlamentiem. Un es atvainojos jau iepriekš par to, ja es nepareizi izrunāju kādu uzvārdu. Un tagad vārds Zviedrijas pārstāvim. Uh, Doanai Anike. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos no Zviedrijas juridiskās komisijas pateikt sekojošo. Mēs vēlamies varbūt ieviest Eiropas prokuratūras dienestu un e, justīcijas ministrija, tieslietu ministrija uzskata, ka tam nav nedz pamatojumu, nedz priekšnoteikumu izveidot visu Eiropas prokuratūras dienestu. Ja komisija vēlas izvēlēties tomēr šo plānu turpināt, proti izveidot Eiropas prokuratūras dienestu un ar konkrētu likumdošanas e, priekšlikumu to arī virzīs uz priekšu, tad Eiropas uh, atvainojos, Zviedrijas Rikstāga juridiskā komisija vēlētos tomēr iebilst pret to. Paldies! Bene, adesso la, collega, eh, la parola al collega Miroslav Nenutil della Repubblica Ceca. Un tagad eh, Čehijas Republikas senāta vārdā Miroslav kungam vārds lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze, gudētā komisārs kundze dāmas un kungi. Es vēlētos pateikties organizatoriem, kas ir norganizējuši šo šās pēcpusdienas sēdi. Vēlētos pavisam īsi jūs iepazīstināt ar Čehijas senāta viedokli par mūsu diskutējamajiem jautājumiem. Mēs uh, Jau ilgstoši mūsu juridiskajā komisijā diskutējam par šiem jautājumiem, un šajā finanšu krīzes laikā mēs vēlētos, lai Eiropa tomēr izpild savu starptautiskās apņemšanās. Runājot par direktīvu, kas būtu vērsta pret terorisma finansējumu apkarošanu un arī mēģināt izsakot dažādiem naudas pārvedumiem, kas atbalsta teroristu darbības. Uh, tad eh, kādā veidā mēs varam teroristu noziegumus nodalīt no citiem noziegumiem. Eh, Čehijas senāts uzskata, ka no juridiskā viedokļa raugoties um, nosacījumus vajadzētu piemērot konkrētiem noziegumiem un vajadzētu izmantot arī uh, jau apgūto informāciju, kas šobrīd ir Eiropola rīcībā. Čehijas senāts atbalsta eiro aizsardzību un arī citu valūtu aizsardzību pret eh, krāpnieciskām darbībām. Neskatoties uz to, Čehija jau vairāk kārt ir norādījusi arī mūsu iepriekšējās tikšanās reizēs, ka Eiropas Savienības likumdošanai tomēr ir jāievēro subsidiaritātes princips, un tā nevar stāties pretim krimināla kodeksam, kas ir pieņemts dalību valstīs. Cits jautājums, runājot par noziegumu raksturu un par informācijas apmaiņu ar tiem, tad um, apmaiņa, informācijas apmaiņa par dažādiem soda mēriem būtu vēlama. Mēs vēlētos uzsvērt, ka Eh, vajadzētu varbūt harmonizēt Eiropas līmenī viszemākos soda mērus. Un eh, eh, varbūt, ka to varētu piemērot tiem pārkāpē, likuma pārkāpējiem, kur sadarbojas ar tiesību sargājušiem organizācijām. Paldies, prieksēdētāji! Un tagad dodu vārdu Fajons kundzē Eiropas parlamenta vārdā, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! ste danes z nami. Mislim, da je zelo pomembno, da imamo to izmenjavo. Es eh, tiešām esmu ārkārtīgi priecīgi, ka um, mēs eh, mūsu šās komitejas sēdē izskatām šo jautājumu. Mēs esam sagatavojuši atzinuma priekšlikumu un, eh, protams, ir svarīgi apkarot gan organizēto noziedzību, gan arī naudas atmazgāšanu. Um, ir gadījumi, kad pat politiķi stājas tiesas priekšā par šiem noziegumiem, un um, ja tiek sagatavots melnais saraksts, kurā ir iekļaut uzņēmumi, kuri ir nodarbojušies ar naudas atmazgāšanu, uh, tad um, es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi izveidot Eiropas prokuratūras dienestu. Un um, Eiropas dibināšanas līgumā ir eh, atrunāta šāda iespēja, bet līdz šim komisija vēl nav nākus klajā ar konkrētu ideju, kādā veidā šo prokuratūras dienestu vajadzētu veidot. Uh, Doma katrā ziņā ir, ka šī visa Eiropas prokuratūras institūcija palīdzētu dalību valstīm, un domāju, ka ir pienācis laiks, lai mēs tiešām to arī panāktu. Ko mēs varētu sagaidīt no šādas institūcijas izveidošanas? Vispirmām kārtām tiešām visa Eiropas e, cīņa pret korupciju un tās koordināciju. Komisija ir apsolījusi, ka līdz gada beigām tiks sagatavots ziņojums par cīņu pret komisiju, un uh, dalību valstīs e, cīņa pret komisiju ir samērā neviendabīga, ja tā varētu teikt. Ar to ir iepazīstinājusi mūs arī starptautiskā organizācija Amnesty International. Es vēlētos pajautāt par vienotu korupcijas defu, definīciju, balstoties uz kādiem definējumiem un procedūrām komisija sagatavos šo ziņojumu. Vai jūs vēlaties e, tiešām sadarboties ar dalību valstu iestādēm, lai šo ziņojumu sagatavot vai nē? Tas bija jautājums komisijai. Paldies, Taņai, turpina prieksēdētājs kundze. Un tagad e, Polijas senāta vārdā Leska kungs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Man ir divi komentāri. Vispirmām kārtām, bet patiesībā nezinu, vai man tam būs eh, pietiekam daudz laika. Ir ļoti interesanti diskutēt par korupcijas procesiem, to definīcijām un dažādu viedokli un dažādu cīņu dalību valstīs, bet eh, vienlaicīgi mēs neesam vēl atraduši kopīgu definējumu prevencijas pasākumiem un cīņai pret kā apkarot eh, narkotiku izplanu, izplatīšanos jauniešu vidū. Vēlētos vēl uzzīm, atzīmēt, ka korupcija ir sava veida slimība. Tā ir ārkārtīgi lipīga slimība. Un, piemēram, cilvēki, kuri varbūt atrodas sabiedrības pelēkajos slāņos ar laiku kļūst par ekspertiem korupcijā un narkotiku tirzniecībā. Es uzskatu, ka pret korupciju ir jāsāk cīnīties jau skolās. Korupcija sākas ar nelielām dāvaniņām, ar nelielu pateicību dažādā veidā, un neaizmirsīsim, ka ir valstis, pat dalība valstis, kurās korupcija tiek uzskatīta par normālu praksi un nevis par ko tādu, kas apdraud visas sabiedrības attīstību. Uh, Un eh, šajā ziņojumā domāju, ka mums vajadzētu padomāt un runāt par to, kādā veidā pret korupciju cīnīties jau skolās. Pagātnē mūsu rīcībā bija mazliet citādāki instrumenti. Mūsu rīcībā bija gan ticības instrumenti, gan arī dažādas citas sociālās formācijas instrumenti mūsdienās interneta un informācijas sistēmā e, mēs varam iepazīties ar to, ka ir dalība valsts, kurās korupcija tiek akceptēta. Jau iepriekšējā runātāja pieminēja, ka arī politiķi nav pasargāti no korupcijas. Tas ir ārkārtīgi interesants jautājums, un Visbiežāk tas tiek eh, dziļi un plaši diskutēts plašsaziņas līdzekļos. Un eh, tas cilvēkiem liek domāt, ka eh, politika ir pilnīgi visos sabiedrības slāņos. Un uzskat, ka korupcija ir pieejami ir sastopami pilnīgi visos sabiedrības lāņos. Paldies! Paldies! Un tagad Feroni kungs no Grieķijas lūdzu. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή συνάντηση. Ε, όπως επίσης, κυρία... Paldies, prieksēdētājs kundze. Es Vēlētos pateikties arī komisārē par eh, ļoti veiksmīgajiem ievadvārdiem. Vēlētos pajautāt vienu jautājumu. Vai tiks runāts arī par sekojošiem jautājumiem? Saskaņā ar starptautiskiem pētījumiem ir tādas valsts, kurās cilvēku tirzniecība, narkotika tirzniecība ir ierasta prakse piemēram, viņu geogrāfiskās atrašanās vietas dēļ, plašas robežas un garas robežas ar Eiropas Savienību ārpus estošām valstīm. Protams, šobrīd to ietekmē arī ekonomiskā krīze un citi veicinoši faktori. Un eh, pret eh, šīm negatīvajām parādībām sabiedrībā, ko mēs varam likt? Mēs runājam par cīņu pret organizēto noziedzību, bet tam ir nepieciešams investīcijas. Un ja šobrīd eh, visās dalību valstīs, dažās vairāk, dažās mazāk, plosās ekonomiskā krīze, un pat ja ir bijusi izveidotas eh, profilaks un prevencijas programmas cīņai pret eh, korum, korum, korupciju un organizēto noziedzību, tad šobrīd ši, šīm programmām naudas vairs nav. Vēlētos pajautāt, kas tiek darīts šajās krīzes vissmagāk skartajās valstīs, lai tomēr šī cīņa pret korupciju turpinātos arī tajās? Vai Eiropas Savienība atvēlēs naudas līdzekļus, lai šīs valsts varētu turpināt arī savu cīņas ar tavu korupcijas apkarošanā? Pretējā gadījumā šajās valstīs, kuras eh, krīze ir skārusi vismagāk, tās būs eh, vājais ķēdes posms, un šīs valsts nākotnē varētu teorētiski kļūt par perēkļiem. Priekšsēdētāji, paldies, un tagad Eiropas parlamenta vārdā, Liba grupas vārdā. Thank you very much, madam. Paldies, Ņūtan Dankungs. Uh, Paldies, esmu, jā, Britu liberālis Eiropas parlamentā. Gribēju komisārs kundzei vaicāt lūko. Mēs sastopamies ar ļoti ārkārtēju paradoksu. Kā komisāri nu pat aprakstīja, organizētā noziedzība ir ārkārtīgi milzīga apmēros un pieaug katru gadu. Un tas maksā mums miljoniem darba vietu un simtiem miljonu nodokļos, ko mēs zaudējam. Kā grieķu kolēģis teica, ir vajadzīgs, protams, šis darba vietas un arī līdzekļi, tāpēc, ka piedzīvojam krīzi. Un tāpēc, jāsaka, ir ārkārtīgi daudz darba vietu un ieguvumu no noziedzības apkarošanas, bet, un lūk, paradoks, Nacionālo valstu valdības nerīkojas, tās nespēr nopietnas soļus un nevirzās uz priekšu neko ātri, un viņi neusticās viens otram, nevēlas lūk dalīties ar to valsti informācijā, ar to valsti, jo neusticās tām. Tāpēc notiek pārāk maskas, un tas, kas notiek, notiek pārāk lēnām. Te izaicinājumi, kas ir mūsu priekšā, ir lūkādi. Kā piespiest mūsu nacionālās valdības virzīties priekšu ātrāk, rīkoties, sadarboties, lai ietaupītu šos līdzekļus, lai gūtu šos nodokļus, lai veidotu darba vietas. Un jautājums komisārē ir faktiski it kā tāds viegls, bet viņai būs arī jāstrādā pie tā, kā motivēt valdības. Vai mums ir jāsabaida sabiedrība, ja pastāstot viņiem, cik reāli patiešām milzīga katastrofa ir saistīta ar organizēto noziedzību? Ko mums darīt? Ja varbūt ir vajadzīga šeit tieši Nacionālo parlamentu palīdzība? Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Francijas pārstāvis eh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Lēmums par īpašas komitejas izveidošanu liecina par eh, stipru apņēmību rīkoties, un mēs to uzslavējam. Protams, eh, mēs konstatējam īpaši negatīvo ietekmi, kas ir šai parādībai, un tādēļ ir arī jāuzdod jautājums par uh, to, kad uh, tiks iedarbināti šie instrumenti. Vai rezolūcijā nebūtu jārunā par līdzsvara panākšanu starp pasākumu efektivitāti un otras puses uh, pilsoņu brīvību, uh, respektēšanu un tiesību uz privāto dzīvi respektēšanu. Tas viss ir runāms, runājums par finanšu transakcijām, par, par eh, privātiem uzkrājumiem. Vai tiešām ir nepieciešams vispāri aizliegt veikt jebkādus maksājumus eh, skaidrā naudā? Tas tehniski, protams, ir iespējams, bet tas būtu revolucionārs lēmums šobrīd Otrs jautājums, kā izveidot katrā valstī paraugu uzņēmumu sarakstu, it īpaši ņemot uh, vērā tādu situāciju, kad, teiksim, mēs ja, uh, sāksim Eiropas līmeņa publiskos iepirkumus. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Rumānijas pārstāvis Mirčija Gruzāru. Grazie, innanzitutto vorrei salutare la signora Sonia Alfano. Lielas paldies! Nu, pāris vārdus. Pirmām kārtām paldies Alfano kundze par uzaicināšanu. Es esmu pārstāvu Rumānijas parlamentu šeit un nāku arī no nacionālās eh, minoritātes, tātad eh, itāļu minoritāte Rumānijā. Tā tiešām ir tāda mazākuma tautība. Mēs esam pārstāvēti Rumānijas parlamentā, un šī pārstāve bija, ir bijusi tur jau kopš 92. gada. Var jums apliecināt, ka Rumānijā kas ir jauna Eiropas Savienības dalībvalsts, esam ļoti daudz, ļoti nobažījušies par naudas atmazgāšanu, par organizēto noziedzību un korupciju. Tie tās ir tādas parādības, kas, protams, izpaužas ļoti bieži, ņemot vērā, cik jauna ir Rumānijas demokrātija. Esam pieņēmuši arī daudzas izmaiņas tiesību aktos laika gaitā, esam pastiprinājuši sadarbību ar kārtības sargojošām iestādēm, ar tiesām citās valstīs, kaimiņu valstīs. Un jautājums, ko gribu jums uzdot, ir lūkāts. Katru reizi, kad esam Briselē, iesniedzam savus ziņojumus. Un katru reizi sastopamies ar kritiku. Tāpēc gribu jautāt, lūk, mēs, protams, izdarām centienus, mēs cenšamies apkarot šīs parādības Eiropā. Bet cik, cik lielā daļā tas mums izdodas kā Rumānijai? Paldies! Nākamais runātājs būs Malstrēms kundze, kas šobrīd tad atbildēs uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, Malstrēms kundze. Es paldies, priekšādātājs kundze. Nu, jāsaka, dažiem no jums vairāk tie bija komentāri nekā jautājumi, bet tos arī atzīmēju savās piezīmēs. Un priecājos, ka diskusijas varēs turpināties jūsu starp arī šo pēcpusdienu iesākumā. Eh, gribu atbildēt savai zviedru kolēģei Zviedri. Tā tad eh, runājot par šo prokuratūras institūcija. Par to atbild mana kolēģa Redingas kundze. Es zinu, ka Redingas kundze šobrīd eh, sagatavo, patiesībā viņas dienests un padoties sagatavo ietekmes izvērtējumu, un es zinu, ka līdz šā gada beigām viņas sagatavos idejas. Es eh, varu jums konkrēti uzrakstīt atbildi pēc tam. Nu, lūk, tā atbilde manai Zviedrijas kolēģei par Eiropas prokuratūras uh, dienestu. Kā jau teicu, par to atbildīga eh, vicepriekšādātāja Redings kundze un nezinu, kāds ir laika grafiks visiem šiem priekšlikumiem. Fajons kundze tāpat vaicāja par korupciju. Ziņojumā, ko mēs gatavojam tieši šobrīd, es šobrīd pārlasu visas šīs kopijas un mēnrakstus, mēs eh, esam izvēlējušies tādu ļoti plašu korupcijas definīciju, un tas ir varas izmantošana personīga labuma dēļ. Mēs, protams, apzināmies, ka ir ļoti daudz citas iestādes, kas nodarbojas ar definēšanu, lūk, Transparency International un tā tālāk, bet mēs cenšamies neduplicēt viņu darbu, mēs cenšamies izmantot viņu rīcībā esošu informāciju, mums, protams, ir akadēmiķi tīkli, konsultējamies ar viņiem un tā tālāk, un cenšamies rezultātā apkopot tādus pavisam konkrētus padomus, ko dod dalībvalstīm, kā tām rīkoties labāk. Nu, un, protams, ka vislabāk būtu, ja dalībvalsts arī savā starpā varētu apmainīties ar paraugu praksi. Uh, Un, protams, ka fokus lielākoties ir tieši uz profilaktiskiem, jeb ja preventīviem pasākumiem, kā jūs arī daži minējāt noziedzības apkarošanā, un šeit ir ļoti labi piemēri, kurus cenšamies tad tālāk pap, m, e, popularizēt. Tātad cenšamies cen neduplicēt jau darīto darbu, bet gan drīzāk strādāt ar katru dalību valsti atpakaļ, konstatēt, kas viņiem vajadzīgs, jo katra valsts, protams, ir at, atšķirīga savā pieejā un situācijā. Cerams, ka tas būs tāds liederīgs instruments, un mēs varēsim šāda veida ziņojumus publicēt reizi divos gados, un tad sekot līdz progresam, kas ticis gūts, īstenojot rekomendācijas godātā kundze no Grieķijas, es nevaru jūs šķiet ieraudzīt, vai jūs, nē, nē, tepat jūs esat, nevarēju jūs ieraudzīt. Jā, jūs, kundze no Grieķijas, var jums pastāstīt, ka mēs, protams, ļoti labi apzināmies, cik liels grūtības gan Grieķijai, gan daudzām citām valstīm ir tieši šobrīd, kad visus skāruši taupības pasākumi, budžeta samazinājumi, tas ietekmē arī policiju un citas aģentūras. Nu, noliedzam, bet Eiropas Savienība, protams, nevar maksāt algu policijai Grieķijai vai citās valstīs, bet mēs varam palīdzēt strādājot kopā ar dalību valstīm, un šo pasākumu tieši šobrīd sākam, ar satīkoties ar katras dalību valsts pārstāvjiem, runājot par kopējo pārvaldību, definējot prioritātes tiem līdzekļiem, kas kas ir pieejama dalību valstīs, lai redzētu, kādus projektus īstenot, uz ko fokusētos šajā konkrētajā dalību valstī, kas ir svarīgāks un tā tālāk. Un rezultātā dalību valstīm būs daudz lielāka teikšana par to, kā šie līdzekļi tiek izmantot ilgtermiņā. Turklāt vēlamies uzsvērt arī to nepieciešamību darīt to, ko jūs darat šobrīd. Tas jādara arī policijas spēkiem, jāierod šeit, jānarmas, Ņūtan Danakungs par to runāja. Ir jāveido savstarpēji uzticēšanās, ir jāizmanto tie instrumenti, kas ir jau mūsu rīcībā, lai varētu apmainīties ar informāciju. Var izmantot, piemēram, DNS informāciju, lūgt otras valsts eh, policijai, piemēram, vai viņu datu bāzē ir šāda veida DNS paraugs un tā tālāk, un tādā veidā, piemēram, identificēt pārobežu noziedzību. Bet šie instrumenti šobrīd netiek īsti izmantot, un šķiet, ka viens no iemesliem, un te piekrīt Ņūton Danu kungam, ka nepietiek uzticēšanās dalību valstu starpā Eiropas Savienībā. Un es domāju, šī uzticēšanās ir jāveido, ir jāparāda, kāda pievienot vērtība ir kopējiem darbam, jo nav iespējams apkurot organizēto noziedzību no kaut kādiem fragmentētiem nosturiem. Noziedznieki gan savā starpā sadarbojas, un viņi ir daudz tālāk aizgājuši un tā vairāk attīstījušies šai sadarbībā nekā mēs dalību valstu starpā šķiet. Francijas senāta pārstāvim atbild. Es tiešām ar interesi ieklausījos jūsu ierosinājumos, tā tie šķiet interesanti, un arī Jakolīni kungs uh, noteikti runās par šiem jautājumiem. Mēs uh, šobrīd vēl nedomājam komisijā par aizliegumu izmantot skaidru naudu norēķinos, bet uh, šie šie ierosinājumi ir tā vērti, lai par tiem diskutētu, tāpat arī par uh, to uzņēmumu sarakstu, kas uh, ievēro visus noteikumus, vai arī par tiem uzņēmumiem, kas pārkāpj šos noteikumus un par uh, publiskiem iepirkumiem. Priekšādātājiem nu šķiet tie arī bija visi jautājumi, kas man tik uzņemti. Protams, bija arī komentāri tos, pilnīgi noteikti esmu šeit atzīmējis uz lapas un ņemšu tos vērā. Bet liels paldies vēlreiz par šo iespēju jūs uzrunāt, apmainīties ar viedokļiem, un tas, protams, man dod tādu tālāku iedvesmu kopējiem darbam vēl jums lielisku diskusiju pēcpusdienu vēl. Grācija, komisāra Šešīla. Lielas paldies! Komisārs Kundze saka priekšādātāji. Tiešām lieliski, ka varējāt būt ar mums un šo pēcpusdienu ar mums pavadīt, un paldies par jūsu ieguldījumu viedokļu apmaiņā šeit starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tālāk došu vārdu mūsu referentam Jekalīno kungam. Viņš mūs iepazīstinās ar sevis sagatavoto ziņojumu, ko sagatavojam šeit Krim komitejā. Uh, Šis ziņojums tika pieņemts komitejā šorīt. Jekolīno kungs. Labu pēcpusdienu visiem. Turpina referents ir pilnīgi noteikti vietā teikt, ka jā, šo dokumentu pieņēmām šorīt komitejā. Tas ir ļoti strukturēts ziņojums un, manuprāt, ļoti svarīgs pirmais solis ceļā uz organizētās noziedzības apkarošanu organizētās noziedzības, korupcijas un nelikumīgi iegūt līdzekļu legalizēšanas apkarošanu, jeb naudas atmaskāšanas apkarošanu. Un, eh, protams, ka eh, šis ziņojums saņēma atbalstu no visām grupām, lielākā daļa deputātu nobalsoja par to. Tas ir skaidrs signāls tam, ka Eiropas parlaments piesaka karu mafijai, organizētāji noziedzībai, un mēs to darām saliedāti kopīgiem spēkiem, un tikai ar kopīgu apņēmību un darbu varēsim kaut ko šeit panākt. Un to darām šeit Eiropas parlamentā pilnīgi noteikti. Nav ne mazāko šaubu, ka esam saliedāti. Uh, un tas ļoti labi atspoguļojās arī jūsu izteikumos šo pēcpusdienu. Pilnīgi noteikti mēs visi zinām, ka tikai spēcīga sadarbība, spēcīgas tiesu iestādes, policijas spēki, kas darbojas uz savstarpējas uzticēšanās pārmata, varēs kaut ko panākt. Un tādā veidā mēs varēsim garantēt veiksmīgu darba iznākumu un mūsu mērķu sasniegšanu. Un tā mēs varēsim atņemt noziedzīgiem spēkiem visus šos līdzekļus, ko viņi nelegāli ieguvuši. Konfiskācija, lūk, ir viens veids, kā to darīt. Nu pat, nu pat, kā jūs varbūt zināt, tika pieņems arī dokuments eh, šis tiesību akts par konfiskāciju kas ļauj vēl, nu, vēl vairāk tā stiprināt šo cīņu pret noziedzīgām aprindām un domāt par viņu peļņas atņemšanu. Tas ir Eiropas mēroga izaicinājums un problēma, un tāpēc mums ir jābūt atbildīgiem savā rīcībā. Un, protams, ka šis jautājums attiecas arī uz bankām, kam jāuzņem sava daļa atbildības, tāpat arī tirniecības palātām. Visām šīm pusēm ir jāiesaistās darbā, jādod savus ieguldījumus un jāspēj ziņot par visa veida aizdomīgām transakcijām un darījumiem. Nu, kā mēs zinām, noziedzība mums maksā apmēram 120 miljārdus eiro gadā. Tas ir milzīgi daudz. Nemaz nerunājot par globālām summām, kas aiziet šādā veidā. Un šie līdzekļi pilnīgi noteikti nenonāk valstu kasēs, nenonāk mm, likumiskajā ekonomikā. Un mūsu atbildība ir eh, cīnīties par to. Mūsu atbildība ir aizsargāt likumu ievērojošo pilsoni. Tāda ir vēsts, kas mums kā valsts administrācijai ir jāsniedz. Tā pašā laikā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, eh, arī attiecībā par tām personām, kas ir valsts administrācijā, ir jāpārliecinās, ka ir atbilstīgie tiesību akti dalību valstīs. Ir lūk šis Itālijas modelis. kur ir izveidots īpašs, eh, kur, jūs zinat, ka Itālija, protams, pastāv visas šīs mafijas konspirācijas un tā tālāk, un tas ir noteikts, tas ir likumā paredzēts kā krimināla noziegums, kā krimināla nodarījums, un tā tam vajadzētu arī būt. Un turklāt eh, mums ir tāda noteikuma, kas paredz, ka tie, kas ir iesaistījušies šādu veidu pasākumos, nevienā citā dalībvalstī nevar uzsākt uzņēmēju darbību. Bet mums jāiet vēl tālāk, kā tikai korupcijas un naudas atmazgāšanas definīcija. Ir jāveido kopēja ofensīva. Tādai kā kā pašu īstenotāju līdzekļu atmazāšanai, kas šobrīd šāda sistēma pastāv Francijā un Beļģijā. Tā šīs sistēmas ietvaros eh, vērts, vēršamies arī, piemēram, pret eh, neatbilstīgu spiedienu izdarīšanu, vēlēšanu atbalsta līdzekļu iegūšanā un tāpat arī rūpniecībā, ražošanā, šāda spiedienu izdarīšana apmaiņā pret kaut kādu veidu līdzekļiem. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas jāapkaro. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Jo nereti ir tāda veida nelikumīga darbība, kas ietekmē uh, cilvēkus, kuriem uzņēmums, nu, kaut vai, piemēram, mazartspēles arī ir viens veids, kā līdzekļi var tikt atmazgāti. Redzam, kas notiek, piemēram, ar uh, spēļu rezultātu iepriekšēju noteikšanu. Uh, Piemēram, ir tādas, tāda sistēma, kur lūk šāda veida spēles divu komandu starpā tiek izmantots, lai izdarītu kaut kādu veidu derības, un, nu, tas viss, protams, ir absolūti nelegāli. Un, ja notiek šāda rezultāta iepriekšēja noteikšana, tad tas, protams, ir darīts ar nolūku, lai derībās varētu vinēt, un tādu lūk, e, nu, līdzekļi šādā veidā arī tiek atmaksāti, atmazgāti. Arī šāda veida iepriekšējā rezultāta noteikšana jāpasludina par kriminālu noziegumu. Jebkāda veida šāda rīcība sportā ir eh, jāuzskata par kriminālu nodarījumu. esam tīri praktiski mēģinājuši izstrādāt detalizētu ceļa karti visa veida pārnacionāliem un pārobežu noziegumiem. Par to esam sprieduši, esam domājuši arī par jauniem veidiem, kā īstenot kārtības sargāšanas funkcijas. E, nu, piemēram, ņemot vērā arī tādus noziegumu tipus, kas saistīti ar kibernoziedzību, noziegumiem internetā. Mums tāpat jāskatās arī uz privāto sektoru Ziņojumā runājam arī par banku pasauli. Pavisam nesen Eiropas parlamentā pieņēmām divu dokumentu pakotni, kas saistīta ar banku darbības regulēšanu. Daudz dalību valsts iesaistījās darbā pie tās, mm, strādāja tur arī banku pārvaldības pārstāvi. Tāpat arī skatījāmies uz tā, kā izsakt finanšu plūsmām. Un tas tiek uzskatīts par atslēgu elementu naudas atmazgāšanas apkarošanā. Nu, es domāju, ka visi šie centieni ir pilnīgi pašsaprotami un ļoti labi parāda, ko vēlamies darīt. Fajons kundze jau arī teica, ka, piemēram, tie, kam, kam ir izdarīti tiesas spriedumi, kam ir nu, piespriests kāds sots par šādu veidu nodarībām, pēc tam nedrīkstētu kandidēt arī dažādu veidu politiskās institūcijās. Tie nevarētu, nedrīkstētu ieņemt vairs pēc tam arī nekādu veidu amatus valsts administrācijā, valdībā vismaz piecus gadus kopš no, no notiesāšanas brīža. Nesen bijām Vašingtonā, jūs jau dzirdējāt, jo mums likās, ka startautiska sadarbība arī varētu dot ieguldījumu. Citu valstu iesaistīšana šai cīņā pilnīgi noteikti būtu mm, vēlama, īpaši, kad runājam par narkotiku kontrabandu šajā jomā arī ir tik daudz bojā gājušo un upuru, ka tīri bail domāt par to. Nemaz nerunājot par tirzniecību ar cilvēkiem. Un vai, piemēram, orgānu tirzniecība ar nelegālā orgānu tirzniecību, tas arī kaut kas briesmīgs. Turklāt ir taču tik ļoti daudz mazgadīgo, kas ceļo un tad pazūd bez vēsts. Un tas ir briesmīgi. Tā ir um, jaunības ziedonība pārautas cerības, tas ir šausmīgi. Nu, ceram, ka šis ziņojums tālāk tik nodots arī plenārsēdēji un plenārsēdē un tiks par to nobalsots. Un tad oktobrī mūsu rokās jau būs tālāki instrumenti organizētas noziedzības apkarošanai. Un, un tad mūsu komitejas darbā iestāsies noslēguma posms, izstrādāsim priekšlikumus par, piemēram, juridisko dienestu apmācību, par apmācības pasākumiem tiem, kas strādā tiesu, tiesu iestādēs, kas saistās ar Eiropolu un Eirojust. Un tad runāsim arī par to, kā veidot šo Eiropas prokuratūru, kas varētu dot savu ieguldījumu un grūdienu visai šie tieslietu iestāžu sadarbības sistēmai un kārtības sargājošo iestāžu sistēmai, eh, lai apkarotu organizēto noziedzību. Un tāpēc, dāmas un kunga, lūk, tāds ir tas kopējais ietvers, pie kā šobrīd strādājam un kā rezultāts ir šis ziņojums. Protams, kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās eh, mūsu kompetencē ir arī sadarbība tieslietu jomā, un tāpēc parlaments iegūst centrālu lomu šajā politiskajā procesā. Eiropas parlaments pilnīgi noteikti ļoti strauji un apņēmīgi ķērās pie darba un izkristalizē savas prioritātes cīņā pret organizēto noziedzību, un jāsaka, tieši šī cīņa ir viena no parlamenta augstākā vietā noliktajām politiskajām prioritātēm. Mēs pilnīgi noteikti darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai turpinātu šo darbu, lai vienkāršotu pastāvošās procedūras, lai samazinātu birokrātiju. Turklāt nepieciešams arī modernizēt eh, valsts administratīvās sistēmas un jāpārliecinās, ka šis regulējums un noteikumi ir minimāli, bet efektīvi. Lūk, tāda ir situācija šobrīd. Esmu pārliecināts, ka laikam ejot saņemsim tālāku atbalstu un informāciju no nacionāliem parlamentiem. Priecājos tāpēc, ka šeit bija arī Malmstrēms kundze, kas pilnīgi noteikti ar mums sadarbosies arī turpmāk, tāpat arī Redingas kundze. Un mēs cieši, cieši ar viņiem sastrādāsimies, gatavojot gala ziņojumu, kam, kas jāsagut līdz šī gada beigām. Un uh, cerams, ka šis ziņojums tad tālāk dos ieguldījumu tiesību aktu sagatavošanā. Lielas paldies, saka priekšādātāja Jakolino kungam. Līdz ar to tagad varēsim ķerties, nu, pie debašu pašas sirds, varētu tā teikt. Un tagad ievadvārdiem 5 minūtes došu vārdu pirmā paneļa referentam. Pirmais panelis būs debatas par organizētās noziedzības apkarošanu. Un lūkšu kolēģis no nacionālajiem parlamentiem, kas vēlas izteikties par šo jomu, aizpildīt zilās uzstāšanās formas. Lūdzu, Jekalino kungs. Una premessa. Paldies, priekšstādātājs kundze. Mēs uh, tagad pievēršamies sadaļai par cīņu pret organizēto noziedzību. Mūsu apstiprinātajā dokumentā ir atspoguļoti trīs aspekti cīņā pret organizēto noziedzību. Pirmkārt, pirmais ir proaktīva pieeja. Proti vērsties pret ieguvumiem uh, no noziedzības darbības. Šeit ir arī profilaktiskais aspekts. Ir, protams, dalību valstis, kas to neatbalsta, bet mēs uzskatām, ka konfiskācija gan civillietās, gan uh, krimināla lietās var būt ļoti efektīvs instruments cīņā pret noziedzību. Uh, profilaktiska konfiskācija līdzekļu iesaldēšana ir ļoti efektīva. Nākošais aspekts ir uh, ieslodzījums. Šeit nav runa par spīdzināšanu vai kādiem tam līdzīgiem pasākumiem, bet balstoties uz atsevišķu dalību valstu pieredzi, varam teikt, ka mafijas līderi uh, Uh, arī atrodoties cietumā, dod uh, pavēles uh, savu grupējumu dalībniekiem. Tātad viņi darbojas arī aiz restēm, un ļoti svarīgi būtu pārtra, pāraut šo saikni starp mafijas vadoņiem un pārējiem grupējumu dalībniekiem. Un, protams, uh, ir jānodrošina cilvēka cienīgi ieslodzījuma apstākļi, bet ir jāpārauj saikne starp mafijas vadoņiem un pārējiem mafijas locekļiem. Vēl viens aspekts līdzekļu konfiskācijā un ļoti stingram iestāšanās ieslodzījuma režīmam, ir uh, tādas situācijas novēršana dalību valstīs, kas pieļautu to, ka ir iespējams uh, izvairīties no apsūdzības. Ir uh, ļoti precīzi jādefinē um, līdzdalība mafijā, orga, mafiotā organizācijā kā noziegums kad šāds noziegums ir paredzēts nacionālajās krimināla tiesību sistēmās, tad ir iespējams arī pret to efektīvāk cīnīties. Un, protams, um, ir arī jāvērš pret krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Šeit uh, mēs runājam par aptuveni vienu trešo daļu no naudas atmazgāšanas apjoma. Tātad šie līdzekļi tiek iegūti no izvairīšanās no nodokļu nomaksas. Ir jāsakārto likumdošana, lai vērstos pret šo izaicinājumu, kas skar gan Eiropas Savienību, gan visu pasauli kopumā. Pašreiz darbojas Eiropas Savienībā aptuveni 3600 krimināla grupējumu, tas ir saskaņā ar Eiropol datiem. Un šie grupējumi var um, mainīt migrācijas plūsmas, īstenot cilvēku tirzniecību, tie ļoti aktīvi pielāgojas dažādiem darbības veidiem, uh, un arī uh, izvēlas citus uh, maršrutus atkarībā no vajadzībām. Mēs uh, pievēršamies šiem jautājumiem. Mūsu izveidotā struktūra, mūsuprāt, ir ļoti skaidra un ir tagad nepieciešama politiskā griba, lai tiešām varētu iedibināt tādu sistēmu, kas spēj piemēroties pastāvīgi mainīgajai situācijai un tehnoloģijas attīstībai, runājot arī par kiber noziedzību. Šajā jomā svarīga ir starptautiskā sadarbība un Eiropol darbība visā Eiropas mērogā, lai varētu efektīvāk vērsties pret organizēto noziedzību ir arī liecinieku aizsardzības programmas, un mūsuprāt tās sniedz lielu pievienoto vērtību cīņā pret mafiju. Paldies, Jakolīna kungs, saka priekšsēdētāji. Tagad. Es uh, vēlētos eh, padarīt mūsu darbu nedaudz raitāku un uzklausīsim nākošos runātājus. Spānijā ir izveidota tāda cietuma sistēma, kur ir paaugstinātas drošības cietumi, un ir tādi piemēri, uz ko mēs varam balstīties. Un tomēr par spīti tam visam uh, arī ieslodzītie spējas saglabāt uh, kontaktus ar ārpasauli. Līdz ar to uh, mēs uh, mm, saglabājam cilvēku cienīgus uh, apstākļus cietumos, bet mums ir jādara viss, lai mafijas darbību nevarētu vairs vadīt no cietuma, bet tas nenozīmē, ka šie cilvēki nevarētu uzturēt kontaktus ar piederīgajiem un un citiem radiniekiem. Tagad Zviedrijas pārstāv. Paldies! Paldies par ļoti interesanto, par ļoti interesantiem ievadvārdiem. Zviedrijā centrālās varas iestādes spēlē būtisku lomu, lai koordinētu darbību pret koordinēto noziedzību. Pirms eh, vairākiem gadiem visas tiesības sargājošās eh, iestādes Zviedrijā izvērs plašu cīņu pret noziedzīgu. Un uh, varas iestāžu sadarbības plašums, ne tikai tiesību sargājošo iestāžu sadarbība, tātad visas varas iestādes ir, šī sadarbība ir izrādījusies ārkārtīgi veiksmīga, jo uh, noziedznieki bieži vien izmanto dažādus citus sabiedrības piedāvātos labumus, piemēram, bezdarbnieku pabalstu, sociālo pabalstu un dažādus citus izmantošanas veidus. Sadarbība starp pašvaldībām, lamstingiem, tā saucamo reģionālo pašvaldību un e, valsts krimināla policija ir ārkārtīgi cieša. Mēs esam izstrādājuši jaunas darba formas, un tas ir veicinājis arī uh, korupcijas apkarošanu. Šodien mēs daudz runājam par sadarbību, bet domāju, ka to varētu veicināt vēl vairāk. Grazie, adesso la, la parola ai colleghi spagnoli per la loro risposta, dopodiché andremo avanti. Kad vārds spāņu kolēģiem, lai viņi varētu komentēt uh, e, ja izskanējušos izteikumus. Labdien, vispirms Es vēlētos jūs uzteikt par uh, šīs komitejas uh, pastāvēšanu. Par to arī, ka jūs organizējat šādas sanāksmes, kas dod mums iespēju uh, apspriest mūsu pilsoņiem ļoti svarīgus jautājumus. Šobrīd Eiropa atrodas krustcelēs un Eiropas Savienības institūcijām uh, arī ir jāizrāda interesi par tādiem jautājumiem, kas satrauc mūsu pilsoņus un jārod risinājumi. Pilsoņi satrauc par korupciju, organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu. Jūs uh, uzdevāt jautājumu. Atbildot, es varu teikt, ka mēs visi piekrītam, ka ir ļoti svarīgi cīnīties pret organizēto noziedzību, korupciju un naudas atmazgāšanu Un tādēļ Eiropā vienlaikus ir jāsaglabā virkne garantija, kas balstās mūsu tradīcijās un tiesiskajā kultūrā. Mēs varam akt, efektīvi darboties, novēršot kontaktu starp mafijas vadoņiem un mafijas grupējumu dalībniekiem, bet mums ir tiešām jāspēj apturēt šī saziņa, bet tā turpinās. Patiesībā tās jau ir gadsimtu senas tradīcijas, ka cilvēkiem ir noteikts tiesības. Šīs tiesības mums ir jāsaglabā un tajā pašā laikā jādarbojas efektīvi. Mēs varam, piemēram, izveidot elektroniskas sistēmas, kas traucē mobilo tālruņu darbību cietumos Eh, bet vienlaikus mums ir jānodrošina tās tiesības un garantijas, kas ir paredzēts likumdošanā. Un mēs nedrīkstam pieļaut nekādus pārkāpumus šajā jomā. Tagad vārds Polijas eh, senāta pārstāvam Jānam Drulēnskim. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropa tagad ir kļuvusi par lielu un pievilcīgu tirgu jebkura veida darbībai, tā skaitā arī organizētās noziedzības darbībai. Īpaši tas būtu sakāms par narkotiku tirzniecību. Tā visa rezultātā mēs arī konstatējam jūs aprakstīto procesu attīstību bet no otras puses pasākumi, ko mēs esam veikuši, lai cīnītos pret šādu veidu darbībām, proti, es domāju, šeit noziedzīgām darbībām, tātad šo pasākumu efektivitāti ir jāuzlabo. Es pēc profesijas esmu inženieris un uzskatu, ka atsevišķi elementi būtu jāuzlabo, nosakot konkrētus skaitļos aprēķināmus mērķus. Un runājot par noziedzīgām darbībām, ja to apjoms um, šajā darbībā iesaistīto uh, dalībnieku skaits pārsniedz 3% no iedzīvotājiem, tas no, tad ir jāizmanto netradicionālas metodas, metodas, kas nav tradicionālas demokrātiskajās valstīs. Mums ir jāizmanto citas metodes, cita veida metodes. Jāiet tālāk nekā tas, kas ir bijis eh, līdz šim. Eiropas Savienība ir ieviesusi eh, izmērāmus eh, pasākumus, ar kuru palīdzību tā iejaucas neatkarīgu valstu darbībā, proti tiek uh, pārskatīts budžeta pieņemšanas process. Ja valsts parāds pārsniedz 60% no IKP, tad valstī tiek noteikts novērošanas režīms. Manuprāt, līdzīgi būtu jārīkojas cīņā pret noziedzību. Ja ir pārsniegts noteikts noziedzības līmenis, Un ja dalība valsts pati vairs netiek galā ar noziedzību, ne jau nolaidības dēļ, vai, bet gan tādēļ, ka pastāv krimināli grupējumi, kas darbojas pāri robežām, tad varbūt būtu jāievieš papildus procedūras, jānovēro situācijas astī, attīstība un jāuzlabo cīņa pret noziedzību. Paldies! Paldies! Un tagad dodu vārdu Jakolīno kungam atbildēt uz deputāti izteiktajiem komentāriem un jautājumiem. Izteikšos ļoti lakoniski. Zviedru kolēģē no Rikstāga vēlētos atbildēt par rīcības koordināciju. Protams, Zviedrijas pieredze ir pozitīva, un tas mūs visus priecē. Bet eh, vēlētos eh, ar prieku pieminēt to, ko jūs jau teicāt, godātā kundze, ka sadarbībai ir ļoti liela nozīme, ja mēs vēlamies uh, apkarot mafijai līdzīgas darbības, vai tas attiektos organizēto noziedzību vai arī uz citām aktivitātēm. Savam spāņu kolēģim vēlētos atbildēt, sakot, ka tā saucamie stingrās, stingrā režīma cietumi To jau es savos ievadvārdos teicu. Gan Itālijā, gan arī Spānijā ir mafijas eh, vadītāji, kuri pat cietumā turpina vadīt mafijos darbības. Līdz ar to, kā to visu apkarot? Un šī problēma ir izplatīta Itālijā un Spānijā. Kā vēl pastiprināt šo striktā režīmu cietumu? Protams, ka mums ir jā, mm, jārunā par cilvēcīgiem apstākļiem cietumā, bet vienlaicīgi mums tomēr ir jāapkaro arī kriminālu aktivitāšu vadīšanu un uzraudzīšanu no cietuma. Polijas kolēģis pieminēja sadarbību starp tiesa, tiesu iestādēm un ja šāda sadarbība nebūtu, tad tam būtu negatīvs seks arī uz policijas darbību. Esam pilnīgi pārliecināti, ka politikai ir jāietekmē likumdošanas veidošana, un eh, mums savukārt ir jāīsteno tas, lai, pieņemtā, li, lai pieņemtie likumi tiktu īstenoti dzīvē. Paldies! Turpina prieksēdētāji. Paldies Jekolīno kungam. Es eh, varbūt vēlētos nedaudz precizēt tieši precizēt eh, spāņu kolēģi teikto. Piemēram, pagājušajā gadā, nezinu, vai par to mēs esam runājuši mūsu komitejas sēdē, bet eh, pagājušajā gadā Valdemoro cietumā Madridē mafijas eh, loceklis tika aizturēts, bet viņam šajā cietumā izdevās uzturēt ļoti labu vadības stilu. Tātad viņš vadīja mafijozes darbības no cietuma Madridē. Viņam bija pieejams mobilais telefons, un ar šo mobilo telefonu viņš varēja dot eh, gan vadošos norādījumus, gan arī uzraudzīt narkotiku tirzniecību. Tas turpinājās vairākus gadus. Šis piemērs varbūt ir samērā šausminošs, bet eh, kur tad ir robeža starp cietumnieku ieslodzīto brīvībām un sabiedrības drošību? Un eh, Spānijas policija uzsāka ļoti plašu kampaņu pret cīņu pret šādām darbībām, un eh, tas deva rezultāts, tika aizturēti 69 cilvēki. Uh, no kuriem liela daļa bija apsūdzēti naudas atmazgāšanā, vēlāk tika apsūdzēti naudas at atmazgāšanā, kā arī sadarbībā ar Krievu mafiju. Un eh, šīs eh, akcijas rezultātā tika aizturēti cilvēki arī Francijā un Vācijā. Mēs redzam, ka organizētā noziedzība iet pāri robežām. Piemēram, Beļģijā arī organizācija, kur atmazgāja negodīgi iegūts līdzekļus, runa iet par miljardiem, un um, šī organizācija bija nopirkusi veselu veselu mikrorajonu Briseles pievārtē un tur veic savas darbības. Ar to tikai vēlējos pieminēt, ka noziedzīgo grupējumu aktivitātes ir ārkārtīgi plašas, un mums tam ir jācīnās pretīm. Uh, Vairs neatceros, kurš to teica, iespējams, ka mūsu poļu kolēģis, bet viens teica, ka ir ārkārtīgi grūti harmonizēt rīcību, tiesību sargājošo iestāžu rīcību starp dažādām dalību valstīm. Drīz mūs būs jau 28. Katrā dalību valstī ir gan dažādas juridiskās sistēmas, gan arī dažādas iestrādes, kā cīnīties pret organizēto noziedzību, naudas atmazgāšanu un līdzīgi. Piemēram, varbūt itāļu iedzīvotāja skatījums uz mafiju atšķirās no Holandas iedzīvotāja idejām par organizēto noziedzību. Un tomēr arī Holandas iedzīvotājs noteikti būs dzirdējis, ka Rotterdams osta ir viens no būtiskākajiem kokaīna tirzniecības centriem, un ne tikai kokaīna, arī citu narkotiku. Tāpēc e, brīžos, kad mēs strādājam pie jaunas likumdošanas izveidošanas, mēs e, pārāk bieži pieturamies tikai pie valstu geogrāfiskajām robežām. Protams, katrā valstī ir savas problēmas, varbūt nedaudz atšķiro, atšķirīgas no kaimiņu valsts, bet strādājot tikai vienas valsts robežās, tas vairs nav iespējams. Neatceros, kurš no deputātiem to pieminēja, bet e, ir ļoti svarīgi sadarboties. Protams, katrā dalību valstī ir atšķirīgas ierašas un atšķirīga vēstura, bet vienlaicīgi organizētie noziedznieki pāri robežām. Organizētā noziedzība ir kļuvusi par globālu fenomenu, un uh, Vismaz Eiropā organizētajai noziedzībai robeža nav. Pie tām korupcija ir pilnīgi visās dalību valstīs, es pat gribētu apgalvot pilnīgi visās jomās. Man ir radies iespējas, ka ir tādas dalību valsts, kuru parlamenti pat nevēlas darboties ar šiem jautājumiem. Mums eh, ir jāstrādā arī ar iedzīvotājiem. Pie tām nevēlos nevienu vainot, tas ir fakts, ko esam novērojuši arī mēs, strādājot un mēģinot, sadarboti, un mēģinot veicināt sadarbības starp tiesību sargājošajām iestādēm. Ir dalība valsts, kurās skatījums uz šiem jautājumiem atšķirs no varbūt demokrātiskiem. Šobrīd uz spēles ir likta cīņa pret noziedzību, un tāpēc mēs vēlējāmies izveidot mūsu ziņojumā vispārīgu skatījumu Eiropas līmenī pacelt uz šīm problēmām. Agrāk vai vēlāk mēs būsim spiest sakārtot šo jomu. Varbūt pārāk bieži mēs eh, par pašsaprotamu pieņemam, ka politika pati par sevi var izveidot tādu kā rīcības kodeksu vai dažādu organizāciju sadarbības modeļus. Iespējams, ka mēs, kā politiķi, pārāk bieži rīkojamies eh, virspusēji. Es vēlētos redzēt dziļāku skatījumu uz šiem jautājumiem. Mēs eh, esam pamanījuši, ka ir valstis, Un to mēs redzējām jau 2009. gada Eiroparlamenta vēlēšanās. Bija tādas dalību valsts, kuras eh, pieļāva kandidātu sarakstā ierakstīt eh, cilvēkus, kuri ir tikuši notiesāti par organizētās noziedzības darī, darījumiem. Jā, tas nozīmē, ka dalību valstīs ir dažādi viedokļi. Es domāju, ka mums ir jādodas solīt tālāk un jāraugās uz tām iespējām, kādas mums Eiropas līmenī ir sakārtot šos jautājumus. E, trešdien, atrodoties Amerikas Savienotajā, Savienotajās valstīs, mēs runājām ar citu Pie tam mēs runājam par Eiropas līmeņu organizēto noziedzību, bet eh, noziedzība šobrīd jau iet pāri okeāniem, es pat gribēju teikt pāri planētām. Šobrīd eh, ekonomiskā krīze ir ietekmējusi arī tiesību sargājošo iestāžu darbību. Runājot par korupciju. Korupcija šobrīd ir piemeklējusi, kā jau teicu, ļoti daudzas jomas un tiek rēķināts, ka katru gadu šo noziedzīgo darbību dēļ Eiropa, da, Eiropas valstis zaudē apmēram 20 miljārdus eiro. Un eh, tiek rēķināts, ka Itālijā tomēr šie skaitļi ir mazliet savādāk. Mana, mana valsts Itālija tiek rēķināts, ka tajā noziedzīgās darbības budžetā neienes apmēram 60 miljārdus. Pie tam eh, runājot par naudas atmazgāšanu, mēs nezinām, cik tas daudz maksā Eiropas ekonomikai, bet eh, strādājot pie šiem jautājumiem, nav tādas īstas skaidrības, cik tas daudz izmaksā. Naudas atmazgāšana pati par sevi jau paredz, ka ir iespējams naudas atmazgāšanu, mēs varam uzskatīt par savu veidu nodokļu paradīzi. Tāpēc varbūt eh, mums eh, vajadzētu apkarot Beļģijā, Holandē, Spānijā, Vācijā organizēto noziedzību. Bet eh, kā tad to ap, apkarot? Iespējams, ka izcelsme un avots šiem noziedzīgajām darbībām ir Krievijā. Piemēram, cip Kopš ir atklājis savu biroju Budapeštā. Arī Japānas mafija ir sākusi strādāt pāri robežām. Šobrīd mums radies iespējas, ka vajadzētu piedomāt pie tā, kādā veidā šo noziedzīgu, šis noziedzīgās darbības eh, apkarot. Mums ir nepieciešams eh, harmonizēt dažādas eh, juridiskās sistēmas, bet tikai tad, ja mēs visi kopā apzināsimies problēmas nozīmīgumu, mums tas izdosies. Noziedznieki izmanto gan to, ka Eiropa šobrīd dzīvo krīzē, gan arī to, ka dalību valstīs nav izpratnes par to, cik nozīmīgi ir mafijas darbība. Mafijas e, dalībnieki šobrīd sadarbojas pāris robežām un izmanto to, ka iedzīvotāji visbiežāk nezin, kā šāda sadarbība notiek. Varbūt izteikšos konkrētāk. Mēs e, vēlamies konkrēti uzzināt, kādā veidā mēs varētu konkrēti sadarboties ar dalību valstu parlamentiem. Bet e, Šobrīd, un esmu pārliecināta par to, ka situācija tā vairs nedrīkst tālāk turpināties. Ir pienācis laiks eh, otrajām paneļdiskusijām, un eh, tā būs, eh, šīs paneļdiskusijas būs domātas tieši un konkrēti korupcijai. Lūdzu. Ehm, par korupciju, Jakalīno kungs. Nu, es jau jums pastāstītos iemeslus, kā labad pieņēmām lēmumu šīs komitejas mandātu, nosakot iekļaut tur arī korupcijas apkarošanu, ne tikai organizēto noziedzību un naudas atmazgāšanu. Lai aizsargātu godīgo ekonomiku, protams, uh, jākaro, jāapkaro korupciju. Tā mēs aizsargājam godīgos pilsoņus, un valsts administrācija ir tik visaptvaroša un plaša, ka korupcijas iespējas katrā ziņā pastāv daudz kur. Visas šīs sadarbības iespējas ir tik sarežģītas, varas gaiteņi, tik gari. Birokrātiskais sloks, visus procedūras palēnina kas, protams, ir lieliska augsne korupcijai. Tas viss saistīts arī ar investīcijām un to vajadzību. Kad skatāmies uz noziedzīgajām aprindām un redzam, ka šeit ir ļoti cieša saikne ar e, investīcijām un korupciju, ļoti daudzās dalībvalstīs. Un krīzes situācijā tas ir vēl aktuālāk. Korupcija tā rezultātā var apdraudēt institūciju uzticamību un pašus pamatus. Nu, un, protams, ka sabiedrības viedoklis mainās tāpat. Gal galā tām ievēlētajām personām, kas nonāk struktūrās, tām būtu jābūt apņemības pilnām un darboties pilsoņu labā. Mums ir jāaizsargā pilsoņu viņu labklājība un drošība. Un, protams, ka šeit lielu nozīmi spēlēm birokrātiskajai mašinērijai. redzam, ka tiek pieņemti tiesību akti, nu, piemēram, pret kaut kāda veida pasākumiem. Tādu darbību gadījumā, kad šie pasākumi ietver korumpētu rīcību. Šāda veida korupcija nedrīkstētu notikt arī personāla atlases posmā, daudz vai ciešāk jāskatās arī uz tiem, kas nonāk politiskajās aprindās, pārliecinoties, ka arī tur nav korupcijas. Mēs taču jau minējām, cik milzīgs zaudējums nodara korupcija, un arī korupcija nereti iet pāri robežām. Tāpēc vajadzētu pāri robežām iet arī sankcijām, tām vajadzētu būt smagām sankcijām, pamatīgām sankcijām, kas ļauj vērsties pret varas uh, iestāžu pārstāvjiem, pret ierēģiem, uh, Nu, viens ļoti būtisks jautājums šeit ir valsts pasūtījuma joma, bet pat ārpus valsts pasūtījumas arī ir virkne dažādu gadījumu, kad korupcijas nodarījumos apsūdzēt dažādi mafijas organizāciju pārstāvi. Mēs esam centušies izpētīt visus pieejamos tieslietu instrumentus, kas ļauj vērsties pret korupciju, tā lai konstatētu, kā identificēt korupciju visefektīvāk. Nu, korupcija, protams, pastāv ne tikai valsts sektorā, bet arī privātā sektorā. To visu labi zinām. Nu, lūkot vai bankas un kreditēšana, visi šie hipotēku pasākumi, visas uh, iespējas šeit arī falsificēt dokumentus un novērtējumus. Un šeit ir pavisam konkrēti korupcijas piemēri. ampliamento delle conoscenze di funzionari. Nu, un, protams, ka Eiropas Savienībā šeit ir savs pirksts eh, jāpieliek. Mēs eh, pirmām kārtām saprotam visu šo situāciju un eh, tāpat laikā mums ir jāspēj rēģēt samērīgi, iz, ievērojot subsidiaritātes principu bet tajos gadījos, kad korupcija kļūst par pārrobežu noziegumu, tad arī cīņai pret to ir jāiet pāri robežām un ir vajadzīga ārkārtas pasākumi, startautiska sadarbība. Gan tiesu iestāžu starpā, gan policijas spēku starpā. Un te atkal nonākam pie uzticēšanās jautājumu. Uzticēšanās starp dalību valstīm. Vienlaicīgi jādomā arī par uzticēšanās atjaunošanu pilsoņos. Nereti viņi ir ļoti skeptiski noskaņoti kad, vēršam, kad viņi vēršas pie valsts iestādēm, viņi jau nāk ar aizdomām. Esam dzirdējuši, ka trīs no četriem pilsoņiem aptaujas rezultātā saka, ka viņi vēršoties pie varas iestādēm jau gandrīz paredz, ka tur būs korupcija. Jau tā kā gaida to. Un tāpēc politiskās darba kārtības pašā virspusē jāliek korupcijas apkarošana. Tā tas nedrīkstētu būt. Pirms pāris nedēļām izmantojam savu jauniegūto mandātu šeit komitejā. Nodomājam, ka mums ir, lūk, vajadzīga konstruktīva pieeja un arī tālāk viela pārdomām tam, kā apkarot korupciju. Nu, protams, ka to paturēsim prāt arī tad, kad sagatavosim ziņojumu gala versiju. Paldies, saka priekšsēdētāja. Tālāk. Kregars Džozefs pārstāvu Horvātijas parlamentu. Liels paldies, dāmas un kungi, paldies, ka devāt man šo iespēju izteikties. Pirmām kārtām gribētu paust atbalstu atsevišķām iniciatīvām, par ko tika šeit runāts, un kas vērstas uz koordinācijas pastiprināšanu un saikņu veidošanu starp Eiropas līmeni un nacionālo līmeni, vienalga vai te runājam par prokuratūru vai uzraudzības pasākumiem. Es domāju, ka sekas šāda veida pasākumiem būs ļoti būtiskas. Monitorings, ja uzraudzība ir ārkārtīgi svarīga, lai veicinātu uh, gan plašiņas līdzekļus, gan politiskās struktūras vēsties pret korupciju visnopietnākajā mērā. Pirmām kārtām, protams, ir vajadzīga svarīga arī metodoloģija, un tā pašreizējā metodoloģija ir jāuzlabo, ir īpaši ņem vērā, ņemam vērā kādu pieredzi un zināšanas gūtas iestādēs pēdējā laikā. Piemēram, Pasaules bankā, Startautiskajā valūtas fondā ir ļoti daudz informācijas un ekspertīzes par to otram kārtām. Gribēju arī uzsvērt mūsu pieredzi Horvātijā cīņā pret korupciju Pateicoties šim, šim parlamentam, Eiropas parlamentam, esam saņēmuši ļoti daudz atzinības par šo cīņu un gotajiem panākumiem. Kāpēc guvām panākumus? Tas notika tāpēc, ka mēs ķērāmies pie virkni atsevišķām lietām un izvērsām tiesvedību pret augstu līmeņu politiķiem un varas iestāžu pārstāvjiem un ierēģiem Horvātijā. Un tas ir ļoti svarīgs vēstījums, ko mēs šādā veidā nodevām pārējiem, respektīvi, ka korupcija neatmaksājas. Bet tāpat laikā sastopamies tādām problēmām kā prāvu ilgumu un ar tiem saistītām problēmām, un tieši tāpēc es gribētu teikt, ka atzinīgi vērtēju iniciatīvu par to, ka jāizmanto vairāk profilaktiski pasākumi. Tas jādara daudz efektīvāk. Tāpat ir, lūk, visi šie konflikt, interešu konfliktu deklarācijas, īpašumu uzrādīšanas pasākumi. Tam ir jā, jātiek, jātiek padarītam par normālu procedūru. Korupcija taču ir tā kā tāda malārijas slimība. Mēs nevaram profilaktiski vērsties pret malāriju, nogalinot odu. Nē, mums jāvēršas ir pret pašu purvu. Liels paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk Austrijas pārstāvis Frans Spēraps. Lies paldies priekšādātāji. Austrijā pēdējos gados esam aktīvi cīnījušies pret korupciju. Arī Austrijas parlamentā esam par to sprieduši un esam ieviesuši un pieņēmuši vienu no stript, striktākajiem pretkorupcijas likumiem. Mūsu pieredze tālāk liecina, ka tas ir ļoti labs modelis, kas ļauj daudz efektīvāk cīnīties pret korumpētību. Un vislabākais veids, kā vērsties pret korupciju, ir nodrošināt pārskatāmību. Pārskatāmību visā valsts struktūra darbībā. Arī privātajā sektorā ir vajadzīga pārskatāmība. Un tieši tādā veidā pret korupciju var cīnīties. Nu, diemžēl Transparency International sarakstā Austrija gan ir Nu, tik zaudējusi vēl vienu vietu, tātad par vienu vietu zemāk tā atrodas šobrīd nekā mm, tas bijis iepriekš. Un š, tur šķiet šobrīd tiek runāts par eh, pierādījumu sniegšanu un liecinieku jautājumiem. Paldies, saka priekšsādātāji, tālāk Portugāles pārstāvu Joao Lobo, lūdzu. Muito obrigado, senhora Presidente. Lielas paldies, priekšsādātāji. vēlējos izteikties, lai sniegtu jums informāciju par to, ko domā Portugāls parlaments par šiem jautājumiem, kā arī par jūsu pieņemto, šī rīt pieņemto ziņojumu. Jā, šī cīņa pret uh, korumpētību un tāpat arī banku sektora sakārtošana ir ārkārtīgi svarīga. Tieslietu iestāžu sistēma tāpat Un par to arī gribēju runāt. Bet gribēju runāt konkrēti pavisam par vienu lietu. Gribēju teikt, ka tās sekas, kas izriet no visām tam darbībām, ko jūs runājat, ir ārkārtīgi plašas un visaptvarošas. Lasīju komisijas ziņojumā, ka šobrīd nepieciešams šo klusēšanas paktu sagraut beidzot laust. Nedrīkstam kustēt par visām šīm nesmukajām lietām. Un tāpēc ir vajadzīgs valsts atbalsts tiem, kas ir gatavi nu, nosūdzēt, nevarētu lietot šo neglīto vārdu nosūdzēt, bet tiem, kas gatavi informēt par šādu veidu korumpētām darbībām, viņiem ir vajadzīga aizsardzība. Un tāpat mums vajadzētu vērsties arī pret tiem, kas savukārt klusējot noskatās uz šādiem pārkāpumiem, tiem, kas nespar solis priekšu un nesniedz informāciju. Es domāju, ka vajadzētu arī šajā kontekstā izveidot kaut kādu veidu sistēmu, kas nosodītu tos cilvēkus, kas atsakās informēt, kas vienkārši stāv blakus un mierīgi noskatās un nesaka ne vārda. Jo tā taču, tas taču arī ir pārkāpums. Tālāk Polijas senāta pārstādes Jans Rulevskijs. Lūdzu. Lielas paldies! Es tiešām atvainojos, ka atkal jau runāju, bet apsolu, ka šī nebūs nu pēdējā reize šai pēcpusdienā. Gribēju tomēr komentēt Jakalino kungu teikto un uh, atzīt, ka viņš katrā ziņā ir līdz priekšā mums ārkārtīgi sarežģīts un grūts problēmas. Korupcijas jautājums ir tik dīvains jautājums, kas man nemitīgi mainās un pārveidojas. Pārveidojas ir ārkārtīgi grūti nomērīt tur kaut ko. Ir. Tas nav tāds taustāms fenomens. Tas nav, tā nav konkrēta lieta, tas ir process, kas norisinās kaut kādu zināmu laika posmu. Un lieliski, ka jūs runājat par šo jautājumu un ka nodarboties ar to savā komitejā, jo runa ir jau ne tikai par korupciju starp privātām, privātpersonām un valsts iestādēm, tādos gadījos, kad, piemēram, nu, vajadzīgs nodrošināt piekļuvu kaut kāda veida finanšu resursiem. Bet runājam arī par korupciju citā izpratnē. Atcerēsimies par korupciju privātā sektorā kā tādā. Nu, te es, piemēram, runāju par investīcijām Polijā. Eiropas komisijas eh, pārstāvi šo jautājumu un problēmu jau cēla dienas gaismā pirms kāda laika. Mm, par to tika runāts politiskā arēnā. Eh, politiskā arēnā varbūt korupcija pat zināmā mērā jau ir tā kā apkarot un tā tālāk, bet privātā sektorā gan vēl ne. Un priekšsēdētā šai kontekstā man ir kāds jautājums. Jūs mūs uzaicinājāt uz kokteili, bet vai man šajā gadījumā nevajadzētu deklarēt, ka es piedar, piedalīšos šajā kokteļu pieņemšanā tajā brīdī, kad atgriezīšos atpakaļ Polijā, jo mūsu valstī likumi to paredz. Es domāju, tas ir ļoti labi lai nu kāds arī nebūtu, pat ja man būs jādeklarē šis pasākums, es tomēr to apmeklēšu, pilnīgi noteikti. Savukārt, kas astiec uz pēckomunisma valstīm Polijā, piemēram, uh, mums ir izdevies, nu, tikt vaļā no komunisma. Bet, zināmā mērā, tādas paliekas gan vēl ir jūtams. Nu, tāds pēckomunisma mantojums, sauksim to tā. Un mums pat ir tāds darbības vārds, ko mēs izmantojam šādos gadījumos, kas nozīmē, nu, tā kā ieļot šos uh, sistēmas ritentiņus. jo mūsu pilsoņiem nereti nācās tikt galā ar virkni dažādām lietām. Nu, piemēram, nezinu, nodrošināt bērnam vietu bērnu dārzā, dabūt bērnam darbu vai kādam draugam darbu. Un, protams, tad vajadzēja lūk organizēt visu šīs oficiālās procedūras, bet tur pa vidam kaut kā varēja iemānīt kādu šai vietā. Un visas šīs prakses, jāsaka, joprojām zeļ un plaukst. Un ir pat zināmā mērā tāda kā tolerance pret šādu, nu, sīkāku korupcijas veidu. Te nav tik daudz runa par tādiem lieliem personiskiem ieguviem, bet, nu, piemēram, ir ļoti daudz, ļaujiet man jums vienu tādu izstāstīt. Nu, piemēram, kāds darba ņēmējs, kāds darbinieks nu, ir nolēmis darba, darba devējs noņems pieņemt darbā kādu invalīdu. lai, piemēram, saņemtu, lūk, kaut kādu veidu finansējumu, tāpēc, ka, lūk, viņa darbinieku vidū ir kāds invalīds. Nu, un tad tādā gadījumā tas viss tiktu tāds nokārtots un izdarīts un speciāli tiktu pieņemts darbā invalīds, lai, lūk, būtu kaut kāda Eiropas fondi par invalīdu nodarbināšanu. Un tas it kā pat tiek pieņemts. Kā norma. Malmstrēmas kundze jau par to runāja, viņa runāja par pētījumiem, un gribēja vaicāt, vai tad šie viņas īstenotie pētījumi tika balstīti uz atbilstīgu metodoloģiju, lai diagnosticētu, kas tad īsti ir šī korupcija visās tā formās. Grazie. Lies paldies. Tālāk došu vārdu vēl Jakolīno kungam, lai viņš mums sniedz tādus noslēguma vārdus šim diskusiju panelim. Lūdzu, Jakolīno kungs. Mikrofons jūsu rīcībā. Nu, kas attiec uz pirmo komentāru no mana Horvātijas kolēģa. Ņemot vērā, lūk, tiešām cik ilgi ilgs šīs tiesas prāvas un visa procedūra, jā, piekrītu jums. Jūs taču runājāt tieši par administratīvajām procedūrām, vai ne tā? Un tiešām pilnīgi jums piekrītu, te ir kaut kas jādara, ir diezgan strauji, strauji jāspēj reaģēt tajos gadījumos, kad pilsoņi sūdzas, un šis procedūra ilgums ir kaut kādā veidā jāsamazina. Bet jāsaka, tiesas prāvas nekad nav īsas arī tajos gadījumos, kad tās tiek izskatītas Eiropas kopienu tiesā. Šorīt pat lēmām par to, ka spriedumi ir jāspēj mm, sagatavot īsākā laika posmā, kaut kādā konkrētā laika grafikā. Tā tiešām ir problēma. kas nenoliedzami ietekmē arī administra, attiecības starp valsts administrāciju un pilsoņiem, kam sākotnēji tomēr vajadzētu būt sadarbībā, bet šīs attiecības veidos uz citiem pamatiem. Es nezinu, kā jums veicas Austrijā, nepārzinu jūsu tiesību aktus. Un arī nezinu, kas tad īsti ir tik īpašs šai tiesu sistēmā un šai tiesību aktā pret korupciju, par ko jūs runājāt. Bet domāju, ka ir ļoti labi, ka jums ir šāds likums un tādā veidā arī aizsardzība pret korupciju. Esmu pārliecināts, ka tas varēs kļūt par atsaucas modeli daudzām valstīm. Un ceru, ceru, ka tādu līdzīgu varēs tad ieviest arī Eiropas līmenī. Atcerēsimies, ka līgumā paredzēts pants kur paredzēts izveidot Eiropas eh, organizāciju, institūciju, kas tad notarbotos ar tādiem, piemēram, nopietniem un apjomīgiem korupcijas gadījumiem. Alfāno kundze jau runāja par šo jautājumu. Bet nu tagad lūk šis konkrētais komentārs no polijas puses. Tas, ko teica Ruļevska kungs. Un tad viņš uzdeva jautājumu arī priekšādātāju, vai ne tā? Uh, un arī Malstrēms kundzei, kas eh, bija šeit pirms brīža. Tātad jautājums par šiem mobilējiem telefoniem, kas izmantoti. Uh, un zināmiem restriktīviem standartiem, kas tiek piemēroti, piemēram, parlamentam. Mēs nevaram lūgt saņemt uh, dāvanas, kas pārsniedz uh, eh, 100 eiro vērtību, un te mēs runājam gan tikai par kokteļu vakaru. Esmu pārliecināts, ka jūs pilnīgi droši varat tajā piedalīties, jo pilnīgi noteikti to maksa nepārsniegs šīs pieļojamās, uh, eh, nu, dāvanas apmēru. un domāju, ka šajā gadījumā jau nu gluži sankcijas pret jums vēl piemērotas netiks. Vismaz patiešām ceru, jo galu galā mūsu nopietnais darbs tur vēl turpināsies. Allora, dunque, ris- <laughs> ehm, comincio dal collega Ruleschi, eh, che mi chiede... Paldies, Rulevska kungs. Ja man jautāja, vai var veikt uh, aprēķinus uh, sadarbībā ar komisāru Malmstromu par uh, nos organizētās noziedzības apkarošanu un no kurienes mēs esam ņēmuši šos skaitļus. Gribu teikt, ka pagājušajā gadā mēs saņēmām uh, ziņojumu no komisijas, uh, priekšlikums no komisijas, kas ir ļoti tālējoši. Un, protams, kad mēs saņemam šos dokumentus, mēs tos uzreiz analizējam. Uh, un pēc tam notiek sadarbības starp komisiju un parlamentu, meklējot uh, kopsaucēju. Mēs uzskatījām, ka šie priekšlikumi ir tiešām ļoti tālējoši, un kā jūs to dzirdējāt arī no komisāras paša šodien, viņa uzsvēra to, ka līdz vasaras sākumā mēs saņemsim ziņojumu par korupcijas apkarošanu, un mēs arī to gaidām no komisāras Malmstrēmas, lai mēs varētu veikt sākotnējo novērtējumu, un tas mums arī palīdzētu konstatēt, kāda ir aktuālā situācija. Pagājuši gada mēs jau sākām darbu pie šīs pretkorupcijas pakotnes, un, un tad mēs varētu skatīties, kas tālāk ir noticis. Mēs ceram saņemt šo ziņojumu līdz vasaras sākumam. Tagad uh, Portugāles parlamenta pārstāvim vārds. Lūdzu, paldies, saka Labokums. De kriminalitāte ekonomija. Jā, es mēģināšu varbūt paskaidrot nedaudz uh, jautājumu par uh, ekonomisko organizēto noziedzību. Patiesībā tā var sagraut Eiropas Savienības pamatus iekšējā tirgus darbību. Un mēs tagad šeit arī runājam par organizēto noziedzību. Eiropas komisijas ziņojums, ar kuru esmu iepazinies, iestājas par to, ka ir jāiz jāaizsargā personas, kas uh, ziņo par noziegumiem, ka jāaizsargā šie informatori, ka ir nepieciešams īpašas aizsardzības programmas. Bet tā kā mēs atrodamies ļoti nopietnā situācijā, man rodas tāds jautājums kā mēs varam panākt līdzsvaru starp no vienas puses aizsargāt Eiropas Savienību un iekšējo tirgu, un no otras puses padarīt šādu denuncēšanu, ziņošanu par obligātu, lai pilsoņu pienākums būtu iesniegt sūdzības, ziņot par šādām parādībām un pretējā gadījumā paredzēt sankcijas kā saskaņot pamatiesības ar šādu cīņu pret noziedzību. Vai tas ir iespējams? Domājot par sabiedrības kopīgām interesēm, to es vēlējos teikt priekšsēdētājs kundze. Protams, tas ir ļoti grūts uzdevums, tas ir īsts izaicinājums. Labi, saka priekšsēdētāja. Uh, manuprāt, ir tiešām nepieciešams nošķirt dažādas kategorijas, ko mēs vēlamies iekļaut ziņojuma aptvērumā. Un tam jābūt jau uh, skaidram no paša sākuma. Runājot par terminoloģiju, arī šeit situācija nav tik vienkārša, jo terminoloģija, ko izmanto dažādās valstīs, ir atšķirīga. Ir skaidras robežšķietnes jānovelk. Mēs eh, nošķiram informātoru un trauksmes cēlāju un, un atkal eh, liecinieku no otras puses. Līdzdalībnieks ir eh, persona, kas pati ir darbojusies mafijā jeb uh, kā līdzstrādnieks, tas varētu tikt nosaukt itāļu valodā, un uh, arī šādam cilvēkam var būt piešķirts liecinieku status. Varbūt tā tad bijušie noziedznieki, kuri pēc tam sadarbojas ar, ar varas iestādēm. Tad ir vēl tāds vārds kā denoncētājs, un uh, pa īst eh, nozieguma liecinieks atkal ir atšķirīgs status, jo šī persona varbūt nav piedalījusies nozieguma izdarīšanā, bet ir bijusi, ir zinājusi par eh, šiem eh, neli, nelikumīgām darbībām. Un var būt, piemēram, iemesls tāds gadījums, ka uh, notiek uh, naudas izspiešana, jeb rekets, un, un, teiksim, ja jūs vēlaties turpināt savu uzņēmēju darbību, tad ir vienkārši jāmaksā šiem reketieriem. Un, un, uh, tiem, teiksim, uzņēmumu īpašniekam ir vienkārši jāmaksā, jo pretējā gadījumā šo uzņēmumu var nodedzināt vai arī var, var uh, būt gadījums, ka ir nogalināti ģimenes locekļi šim uzņēmējiem. Tātad šis uzņēmējs pats nav noziedzīgās pasaules dalībnieks, bet ši, arī šis uzņēmējs var vērsties tiesību aizsardzības iestādēs, iesniedzot sūdzību par šādu situāciju, par to, ka viņš ir saņēmis draudus. Uh, no viņa ir izspiesta nauda. Pēc tam tiesība aizsardzības iestādes var veikt izmeklēšanu, un tad šī persona kļūst par liecinieku, kas sadarbojas ar varas iestādēm. Un uh, pēc tam uh, šai personai var tikt piešķirts uh, noziedzīga nodarījuma liecinieka status Vai arī cits gadījums, kad ir pastāv omērta, vārds sakot, um, ka neviens nesniedz informāciju par noziegumiem. Ir valdi, valstis, uh, kurās uzņēmēju organizācijas izslēdz no sava vidus uzņēmējus, kuri uh, nes, neiesniedz sūdzības par noziegumiem. Ir pastāv obligātas prasības vai pienākums ziņot par noziegumiem, bet arī tas, šīs prasības var pastāvēt dažādās stingrības pakāpēs. Viss ir atkarīgs no tā, kāds ir šīs noziedzīgās darbības rezultāts un ar kādiem draudiem saskaras pašas šīs personas. Ja noziedzība apdraud ekonomikas pastāvēšanu un ja cilvēkiem vairs nav iespējams atsākt savu uzņēmēju darbību, tad arī šos faktus var vērtēt no dažādiem viedokļiem. Man ir zinām pie, piemēri arī no Itālijas. Teiksim, ka ļoti plaši ir izplatīt, izplatīts rekets, jeb ka cilvēkiem ir jāmaksā par tā saucamo aizsardzību. Un šāda veida izspiešana ir mafijas galvenais ieņēmuma avots Un um, pēc uh, šo maksājumu apjoma var arī noteikt, cik stingri mafija kontrolē tādu vai citu reģionu. Un uh, cilvēki uh, jau pirms uzņēmēja darbības uzsākšanas zina par to, ka būs jāmaksā mafijā, jo pretējā gadījumā šis uzņēmums vienkārši tiks nogali, eh, nodedzināts vai eh, pastāvēs citi draudi. Vai arī, teiksim, eh, tirgotājs vairs nevar iekļūt savā veikalā, jo ir aizlīmēts slēdzenes, un viņi arī baidās vērsties policijā, Uh, viņi, šie cilvēki neziņo vienkārši policijai un, un uh, ir uh, kļuvuši par noziegumu līdzdalībniekiem likuma skatījumā. Un šādas parādības, diemžēl, arvien vairāk izplatās, bet ir arī uzņēmēji, kas nesamierinās ar šādu izspiešanu, ar šādu reketu, un ir pavisam neseni piemēri, ka Sicilī, Sicilijā restorānu īpašnieki, kuriem katru Mm, kuri katru nedēļu piedalījās Rajūno televīzijas pārraidēs. Un tie bija lielu slavenu restorānu īpašnieki, arī saskārās ar mafijas prasībām. Mafija prasīja, lai uh, Ziemassvētkos un uh, Lieldienās uh, tiktu veikti maksājumi, bet šis uh, restorāna īpašnieks vērsās policijā, izspiedēji tika arestēti, bet kas notika pēc tam? Pēc šiem arestiem citi klana pārstāvi turpināja izspiešanu un vērsās ne tikai pret restorāna īpašnieku, bet arī pret viņa māti un uh, šis uzņēmējs uh, dzīvoja pastāvīgā pa policijas aizsardzībā un patiesībā viņa dzīve bija pārvērtusies par īstu murgu, un šādas situācijas kļūst arvien izplatītākas um, manā valstī un arī citviet. Bet, eh, protams, eh, šādi piemēri var dot arī morālo atbalstu citiem uzņēmējiem, kuri atrodas līdzīgā situācijā. Eh, iekšlietu ministrijā mm, pastāva nozieguma upuru aizsardzības sistēmas un liecinieku aizsardzības programmas šiem cilvēkiem ir jāmaina identitāte, viņiem ir jāpārceļas uz dzīvi citās, citos reģionos, kur viņu dzīve, dzīvība netiek apdraudēta, un ir vesels šādu liecinieku, aizsargāto liecinieku saraksts. Un tomēr jāatzīst, ka dzīvot pastāvīgā policijas aizsardzībā arī nav necik uh, patīkami. Arī es um, kādu laiku jau atrodos šādā situācijā, tās nozīmē ievērojumus personas brīvības ierobežojumus. Un tagad es vēlreiz došu vārdu Jakolīno kungam, kurš mūs iepazīstinās ar nākošo tematu, proti eh, naudas atmazgāšanu un tās apkarošanu. Un pēc tam mums atkal būs jautājumu un atbilžu sesija. Lūdzu tos, kuri vēlas piedalīties debatēs, aizpildīt zaļās veidlapas. Pateicos arī par ļoti lielo interesi un aktīvo dalību viedokļu apmaiņā. Es domāju, ka tas, ko mēs dzirdam šajās debatēs, mums lieta noderēs mūsu turpmākajā darbā Krimu komitejā. Bene, siamo alla, <clears throat> alla terza. Jā, Jakalīno kungs eh, saka, tagad mēs pārējām pie uh, naudas atmazgāšanas. Uh, kā jau es sākumā norādīju, šeit ir runa par triljonu dolāru visā pasaulē, balstoties uz um, aprēķiniem, kas nesen ir izdarīti, un tas nozīmē, ka uh, šī sistēma ir jāņem ļoti, jāuztver ļoti nopietni mūsu dokumentā. Mēs esam uh, centušies um, meklēt naudas atmazgāšanas cēloņus un domāt par to, kā pret tiem vērsties, kādi varētu būt iespējamie risinājumi. Protams, ir nepieciešams stiprināt banku sistēmas uzraudzību, ir nepieciešams tātad stiprināt banku uzraudzību kas mums palīdzētu veikt aktīvāku kontroli. Un Eiropas parlaments ir apstiprinājis divu tiesību aktu pakotni, un mēs jau šobrīd virzamies uz Eiropas Savienības banku savienību. Uh, lai padarītu banku uzraudzību daudz efektīvāku. Protams, bankas veic dažādu veidu darbību, un šis uh, ir tiešām uh, liels uzdevums, kas tagad stāv mūsu priekšā nodalīt investīciju bankas un um, bankas, kas apkalpo privātu uh, personas. Tāpat ir jāseko aizdomīgu darījumu norisei ir jāveic pārbaudas, noskaidrojot, kurš ir patiesais labuma guvējs šādos darījumos un kurš tātad saņem patiesībā šos līdzekļus. Ir jāuzrauga finanšu darbība un banku darbība, kas notiek tiešsaistē un ir nepieciešams noskaidrot, kas ir persona, kura mēģina veikt konkrēto darījumu. Pastāv arī plaši izplatīta parādība, proti identitātes piesavināšanās. Tādēļ uh, ir uh, aktīvi jāvēršas gan privātām, gan publiskām institūcijām pret šo parādību, jo tā ir pārobežu eh, fenomens. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības pieeja un arī sadarbība ar trešajām valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis. Uh, Uh, ir tīpaši ar tām uh, tā saucamajām nodokļu paradīzēm. Šobrīd ir zināms aptuveni 60 šādas valstis. Mēs uh, jau aktīvi strādājam šajā jomā, lai cīnītos pret šādām parādībām, un ir nepieciešama cieša sadarbība ar privātā sektora uzņēmumiem ja mēs vēlamies tiešām efektīvi vērsties pret tiem, kas izvairās no nodokļu nomaksāšanas un uh, īsteno naudas atmazgāšanu, jo naudas atmazgāšanas aptuveni apjomu trešo daļu veido līdzekļi, kas nav samaksāti nodokļos. Un uh, visi šie pasākumi ietekmēs gan uh, privātu personu, gan uzņēmumu intereses, bet tā ir cena, kas jāmaksā, lai vērstos pret mm, nelegālu līdzekļu legalizēšanu un dažāda veida kontrabandu, tā skaitā kontrabandu ar uh, mākslas darbiem un citiem, un arī cilvēku kontrabandu. Arī cilvēku kontrabanda var būt saistīta ar naudas atmazgāšanu. Mums ir jāizplata informācija un jāveic profilaktiski pasākumi. Un ir vērts atkārtot, ka mēs esam cieši pārliecināti par to, ka naudas atmazgāšana ir jāiekļauj kā noziegums visu dalību valstu kriminālu kodeksos. Un šim jautājumam ir jābūt Eiropas prokuratūras kompetencē. Mēs tiešām vēlamies, lai šāda prokuratūra tuvākā nākotnē tiktu izveidota. Un noslēgumā vēlos norādīt, ka svarīga loma ir arī tirzniecības kamerām, uh, un uh, citiem uh, šīs nozares speciālistiem. Ja mēs uh, vēlamies identificēt aizdomīgus darījumus ar pārobežu dimenziju, tad mums ir nepieciešama cieša sadarbība. Un tas ir priekšnosacījums, lai gūtu tiešām reālus rezultātus šai jomā. Un šo rīt mēs nobalstojām par uh, manu ziņojumu, ierosinot konkrētus priekšlikumus un uzlabojumus uh, komisijas sagatavotajos dokumentos. Paldies! Uh, mani, es pārstāvu apvienoto karalisti un es tagad vadīšu šo sanāksmi. Mums ir senators Pieno Francijas un Aļģis Kazeta no Lietuvas. Tā kā mūsu rīcībā vēl ir pietiekami daudz laika, mēs esam apsteiguši darba grafiku, un tā kā šis jautājums ir ļoti svarīgs, tad eh, es domāju, ka jāļauj visiem izteikties, un mums visiem kopīgiem spēkiem ir šī problēma jārisina. Un tagad vārds senatoram Pieeja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir divi vienkārši jautājumi. Naudas atmazgāšanas metodas ir uh, lielā mērā mums zināmas. Vai jūs nedomājat, ka visefektīvākais veids, uh, kā cīnīties pret šo parādību, būtu informācijas apmaiņas pastiprināšana starp dalību valstīm? Uh, un varbūt vajadzētu rosināt un atbalstīt iniciatīvas sniegt informāciju vēl pirms tam, kad šāda informācija tiek pieprasīta. Un it īpaši runājot par um, naudas atmazgāšanu, varbūt vajadzētu um, likvidēt barjeras starp dalību valstīm un atteikties no banku noslēpuma extremely relevant. Um, thank you very much. Liels paldies. Un, un tagad Aļģis Kazēta. Labojiet mani, ja es nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Aļģis Kašeta. Eiropas uh, iestādes, tām ir ārkārtīgi svarīga loma spēlējama gan palīdzot dar, dalību valstu tiesību sargājošajām iestādēm, gan arī koordinējot darbu. Es vēlētos pajautāt vairākus, jau, uzdot vairākus jautājumus. Viens no Eiropas Savienības finansiālo interešu aizstāvības uzraudzītājiem ir Olaf. Un uh, Pēdējā laikā ir ticis runāts par Olaf reformu procesu un par to, kā to organizēt. Eiropas parlamentā ir notikušas debats par eh, tiesiskā pamatojuma maiņu, par Olaf varbūt mandātu mazliet maiņu. Un eh, iespējams, ka šīs reformas ir ārkārtīgi aktuālas. Ko jūs vēlaties darīt šajā sakarībā? un vai Olafa rīcībai tiks izmainīts juridiskais pamats. Vai ir vēl kas, kas vēlas izteikties, jautā vadītājs. Bija tikai divi runāt gribētāji, pretējā gadījumā pēc Jakulīno kunga teiktā arī es vēlētos kaut ko pateikt, bet jūs tagad varat uzdot visi jautājumus, kas to vēlas. Neredz, ka kāds to vēlētos darīt. Tagad tad vārds Salvatoram lūdzu. Ā, nē, jā, lūdzu. Lūdzu, kundze, lūdzu pasakiet savu vārdu. Es esmu no Grieķijas parlamenta, Patrijā Naku. Paldies! Es eh, tikai vēlējos savu komentāru sākt ar novērojumu. Man lielā mērā ietekmēja prieksēdētāja teiktais un arī komitejas deputāta teiktais. Es saprotu, ka jūs ļoti kaismīgi iestājaties par šiem jautājumiem, un, protams, ka ir ārkārtīgi svarīgi, ja mēs vēlamies šo jomu sakārtot, ir svarīgi to risināt Eiropas līmenī. Bet mēs nedrīkstam aizmirst šī jautājuma risināšanas sociālās sekas gan korupcijai, gan eh, naudas atmazgāšanai nav tikai un vienīgi ekonomiska dimensija, tā ir arī sociāla dimensija, jo tas ietekmē sociālo kohēziju. Tas ietekmē arī uzticēšanos e, varas iestādēm, un e, Eiropas civilizācija vienmēr ir balstījusies uz diskriminācijas izskaušanu, uz e, demokrātiju un uz cilvēktiesībām. Un korupcija un citas nelegālās darbības šo cilvēku uzticēšanos institūcijām liek uz spēles. Šā iemesla dēļ ir ļoti svarīgi saskaņot mūsu cīņu pret korupciju. Manā valstī, Grieķijā, ir ļoti liela politiskā griba šo jomu sakārtot, un pēdējos gados mēs esam vērojuši vesels virknes stratēģija izveidošanos, kura, kuras ir veidotas tieši noziedzīgās darbības apkarošanai. Bet eh, vēlējos pateikt sekojošo. Diez vai būs iespējams izveidot efektīvu politiku, ja mēs nesāksim ar politiskās gribas izteikšanu. Institūcijām ir jāfunkcionē un jābūt pilnībā uzticamām, nedrīkst būt tā saucamie likumdošanas vājās vietas vai pat caurumi. Un ja nebūs iedzīvotāju uzticības institūcijām, tad tā būs ļoti auglīga augsne noziedzīgajām darbībām. Protams, eh, jūs jau pieminējāt, ka varbūt būs jāpamaina juridiskais pamats. Iespējams, kad ir pienācis laiks to arī darīt. Es uzskatu, ka tā ir viena no jomām, kurā juridiski vēl nav sakārtota. Un krimināli noziedznieki ir mazliet solīt varbūt priekšā varas iestādēm. Eiropas līmenī ir nepieciešama gan kopīga politika, gan arī kopīgas iestrādnes. Ja kāda valsts vēlas sakārtot un apkarot naudas apmazgāšanu, tad tā ir jāsadarbojās ar citām dalību valstīm. Prieksēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties pirms dodu vārdu Salvatoram Jakulīnu? Nē? Ja nē, tad vārds jums autor, lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Paldies visiem, kur uzdeva jautājumus. Mēģināšu uz tiem atbildēt. Franču kolēģim pirmajam. Jūs eh, pilnīgi pareizi norādījāt, ka tās eh, finanšu eh, un arī dažādas citas nodaļas, piemēram, dažādas izmeklēšanas nodaļas, un, piemēram, mūsu darbības līguma 42. punktā ir runāts par informācijas apmaiņas nepieciešamību. Tas ir ārkārtīgi svarīgi informācijas apmaiņā, lai kompetentās iestādes dažādās dalību valstīs varētu adekvāti rīkoties, jo tikai tādā veidā mēs varam nodrošināt adekvātas e, rīcības er, aktualitāti. Burtiski pirms pāris nedēļām G20 sanāksmē tika vēlreiz uzsvērts Tātad 20 ekonomiski visattīstītākās valsts pasaulē šobrīd uzsver, cik eh, svarīgi ir atteikties no banku noslēpuma idejas. Es pats tobrīd atrados Vašingtonā un runāju ar apvien, Amerikas Savienoto Valstu finanšu ministru un runāju arī ar citiem, un visi bija viensprāts. Tiešām visi bija viensprāts par to, ka banku noslēp, no banku noslēpuma idejas ir jāatsakās. Šobrīd ir ļoti spēcīga politiskā griba rīkoties un rīkoties tūlīt. Dodoties tālāk un runājot par naudas atmazgāšanas direktīvu. Tā tik izveidot kopīgas politiskās gribas gaisotnē, lai informācijas apmaiņa padarītu iespējamu cīņu pret naudas atmazgāšanu. Otrs jautājums, ko uzdeva lietuviešu kolēģis. Protams, Olafs ir darbojas un turpina darboties, un eh, Olafa galvenais uzdevums ir aizsargāt Eiropas Savienības finanšu, finanšu nodaļas no krāpniecības. Bet eh, tiešām bieži Olaf izmeklēšanas rezultāti nav tādi, kādus mēs tos vēlētos redzēt. Un e, šādā situācijā tiešām parādās doma par e, Eiropas Savienības prokuratūras izveidi, jo Olafs var strādāt ar administratīviem jautājumiem, administratīviem pārkāpumiem, bet uh, Olafs sadarbībā ar Eurojust, Eurojust varētu darīt vairāk. Un pēdējais jūsu izteiktais komentārs kundze no Grieķijas parlamenta Jūs teicāt, ka visas šīs noziedzīgās darbības nav tikai un vienīgi ekonomiskas dabas. Jūs teicāt, ka tam visam ir arī sociāla dimensija. Un uh, ir daudzi citi nozieguma aspekti, kuri aiz šī finanšu plīvura tiek aizmirsti. Krimināli noziedznieki tiešām no aprites it kā izrāja milzīgus finanšu resursus. Un eh, domāju, ka eh, ar plašu politisku atbalstu mums eh, izdotos panākt daudz. Un politika kā flagmanis var būt ārkārtīgi būtiska. Būtu ļoti veiksmīgi, ja mēs strādājot pie likumdošanas mēģinātu harmonizēt konkrētus pasākumus dalību valstīs. Jo naudas atmazgāšana tiek uzskatīta par sava veida E, izvairīšanos no nodokļu, at, no nodokļu maksāšanas, bet tikpat lielā mērā arī banku sektoru sakārtošana, kā to šobrīd mēģinam darīt Eiropas Savienībā, ir izvairīšanās no naudas atmazgāšanas. Tā nav tikai un vienīgi politiskas gribas izpausme, tā ir arī dialoga veicināšana starp dažādām iesaistītajām pusēm. Uh, uzklausot iesaistītās puses, tajā skaitā arī parlamentu un citus spēlētājus kontrolas sistēmās. Ceru, ka mums tas izdosies. Kā jau šeit izskanēja, runa iet par eh, tūkstošiem miljārdu dolāru gadā, kas visā pasaulē iet zudībā tieši naudas apmazgāšanas un citu kriminālo aktivitāšu dēļ. Ja mums šī nauda būtu pieejama, mēs ļoti ātri izrautos no krīzes. Mēs varētu vairāk naudas novadīt izglītībai, kultūrai, veselības aprūpei, un domāju, ka šeit mums vēl ir neatklāts darbības jauceņš. Un eh, mums visiem ar to arī vajadzētu nodarboties. Paldies! Vadītājs. Burtiski pāris komentāri. Vēlētos eh, pateikt piekungam no Francijas. Ja es pareizi pierakstīju jūs teikto, tad jūs teicāt, ka vajadzētu veicināt informācijas apmaiņu pār dalību valstu robežām. Protams, esam viensprātis. Un eh, Salvatore teica, un arī to teica, un Tanja ar foniem mēs visi atradāmies eh, Amerikas Savienotajās valstīs un daudz guvām. Uh, Viens, ko mēs iemā, iemācījāmies, visi mēs atceramies Giuliani kungu, Ņujorkas mēru, kurš izstrādāja tā saucamo nulles tolerants ideju, nulles tolerants kriminalitātei. Tas, kā viņš to mēģināja panākt, bija dažādu Ņujorkas policijas iecirkņu, iecirkņu līdzekļu sadarbība. Līdz šis mērs ieviesa šo jauno ideju, viņi strādāja katrs atsevišķi, pilnīgi nesadarbojoties ar piecirkņiem. Viņš ieviesība ierosināja, lai visi policijas iecirkņi apmainītos ar datiem un redzētu tādā lielākā skatījumā, kas notiek, piemēram, kādā konkrētā uh, rajonā, mikrorajonā ir palielināta kriminalitāte, un pēkšņi šie dati bija pieejami visiem policijas iecirkņiem. Tātad datubāzes izveida, tas ir viegli. To mēs dzirdējām Vašingtonā kā atgādinājumu, un vēl viens stāsts. Pēc 11. Eh, septembra eh, teroristu terorismu aktiem starp FIB un CIP bija samērā liela konkurence, bet tagad viņi ir izveidojuši tā saucamos sadarbības centrus. Amerikas Savienotajās valstīs ir 18,5 tūkstoši dažādu tiesību sargājošo iestāžu un institūciju. Tātad CIP, FIB, vietējo šerifu institūciju, katrs strādā savā darba vietā un principā viens ar otru pat nerunā. Katrā Amerikas Savienoto valstu pavalstī un katrā pilsētā ir atvērts tā saucamās vienas pieturas aģentūra, kurā visi šie līmeņi un visas šķautnes sadarbojās un var gūt informāciju vienā vietā. Līdz ar to, senatora kungs no Francijas, jums ir pilnīgi taisnība, mums tā ir jārīkojas arī Eiropā. Jūs esat francūzs, es esmu anglis, mēs simtus pat tūkstošus gadu esam pavadījuši, lai cīnītos viens pret otru. Un, eh, protams, eh, Amerikas Savienot, piemēram, ja es teiktu saviem apkārtējiem angļiem dalīties informācijā ar francūžiem, viņi teiks ne mūžam un nekad. Un jūs jau noteikti esat dzird, dzirdējuši par apvienotās karalists partiju, kur iestājas par to, ka mums ir jātur informācija pašiem. Jā, bet eh, dalību valstu valdībām un arī dažādām institūcijām ir jāsadarbojās. Tas jau visiem ir skaidrs, bet līdz ko lieta nonāk līdz darbībai, tas vairs nav nemaz tik vienkārši. Un es domāju, ka mūsu uzdevums ir pamudināt šādi strādāt gan politiskā, gan citos līmeņos. Kašetas kungam vēlētos atbildēt. Salvatori jau patiesībā jums atbildē, bet vēlētos tikai piebilst. Runājot par Olaf, tas ir arī politiskas gribas jautājums, vai mēs vēlamies redzēt dalību valsts sabiedrību sadarbību vai nē. Vienā no uzklausīšanām mūsu komitejā parādījās, ka 90% no Olafa ziņojumu un izpētes rezultātu tiek eh, aizsūtīts uz dalību valstīm, jo, kā jau šeit izskanēja, Eiropas eh, prokuratūra neeksistē, nav arī Eiropas līmeņa cietuma. Tātad lielākā daļa no šiem 90% Olafs atklāja noziegumu un nekas pēc tam nenotiek, jo dalību valsts nav gatavas rīkoties saskaņā ar Olafa apkopotajiem pieeja pierādījumiem. Tātad, jā, dalību valstu valdībām un tiesību sargājošām iestādēm ir jāvēlas rīkoties. Un visbeidzot, kundze no Grieķijas. Sociālā dimensija. Protams, jums ir pilnīga taisnība, jo organizētā noziedzība sagrauj darba tirgu, rada nabadzību, padara cilvēkus par bezdarbniekiem un tādā veidā grauj sabiedrības pamatus. Mēs nezinām, kāpēc sabruka senā Roma, bet iespējams, ka tas bija korupcijas dēļ. Jums ir pilnīgi taisnība, tas grauj sabiedrību, un mūsu komiteja tam pilnībā piekrīt. Un atkal, un vēlreiz mēs atgriežamies pie jautājuma par politisko gribu. 28 dalību valstu valdībām ir jābūt politiskajai gribai sadarboties. Komitejas ģenerālsekretāram, protams, ir pilnīga vāra, bet ģenerālsekretārs man šobrīd saka, ka mūs ārā šeit ārpus durvīm gaida kokteils, un ja vairs neviens nevēlas diskusijas turpināt, tad mēs varam doties kokteilu dzert. Es tikai vēlētos eh, Eiropa parlamenta deputātu vārdā pateikties, ka esat ieradušies uz šo semināru. Uh, Paldies, ka dalījāties savā viedoklī, un ir svarīgi, lai mēs turpinātu šos kontakts arī turpmāk, lai nebūtu tā, ka mēs tiekamies reizi šad un tad. Mums ir jāizmanto mūsu izveidotās sadarbības saiknes, lai mēs turpinātu strādāt Eiropas labā. Salvatore, vārds jums! Prieksēdētāji kungs! Es tikai vēlējos pateikt nobeigumu vārdos, ka tuvākajās dienās es jums visiem izsūtīšu teksta redakciju tādā veidā, kā tas tika nobalsots šo priekšpusdienu. Un es tiešām ceru dzirdēt arī no jums, ko tālāk darīt mūsu turpmākā darba priek uz priekšvirzīšanai. Prieksēdētājs tātad mūs aiz šīm durvīm gaida kokteils, un ja jūs vēlaties, turpināsim diskusijas ārpus šīs telpas durvīm. Visi esat laipni aicināti, paldies!